Good morning. Labrīt, kolēģi. Sveicam jūs šajā seminārā uzklausīšanā, kas veltīts eh, tādam jautājumam, kā uh, invalīdu tiesības. Konstitucionāla tiesību komiteja organizējusi pēc uh, mūsu lūguma šo uzklausīšanu. Tehniska informācija sākumā. Varbūt nav nekas milzīgi aizraujošs, bet Ja vienīgi jums šajā telpā tulkojums eh, visās oficiālās valodās pieejams eh, ar dažiem visiem - horvātu, čehu, igauņu, somu, lietuviešu, portugāļu un slavēņu valodas nav pieejams šodien. Bet tas jauninājums šodien tāds, ka mm, ir tulkojums arī starptautiskajā zīmju valodā. Kā arī um, eh, ātrtūkā. Un šis seminārs tiek pārādīts arī internetā. Ja? Nu, un tāpat arī visas um, šīs dienas uh, runas un mūsu šīs dienas diskusijas tiks ierakstītas. Šis seminārs ir gadējo pasākumu cikla elements, ko mēs uh, katru gadu organizējam sekmējot apvienoto nāciju konvencijas īstenošanu. Apvienoto nāciju konvencija personām ar invaliditāti un viņu tiesībām ir pirmais starptautiskais dokuments, kurā šeit traktēt šo jautājumu. Un pirmā cilvēktiesību konvencija, ko ir parakstījusi Eiropas Savienība, kā arī atsevišķas dalībvalstis. Tā kā arī tas jau ir ārkārtīgi pozitīvs pavērstiens. Konvencija norošina to, ka personām ar invaliditāti ir pieejams visas tās pašas cilvēktiesības, kas pārējiem. Nodarbinātības un sociālietu komiteja. Ja? kopā ar pilsonisko brīvību un mūsu komiteju. Pārstāv apvienoto, tātad Eiropas Savienību apvienoto nāciju konvencijām. Tādējādi tiek uzraudzīta konvencijas īstenošana jautājumos, kas, kas eh, piekrīt eh, Eiropas Savienības kompetencijai. Roza Estarās Gutas kundze, mūsu komitejas ir mums vēl cilvēki pārstāvi šajā apvienotā nācijas atvarā. Šodien viņi vadīs pirmo semināru daļu. Nu, diemžēl pagaidām viņš jau tāpā nav ieradusies, nezinu kādēļ, varbūt izstrēgos kurš attieksmē, varbūt vēl kāda ķibela atgadījusies, par ko neesmu informēta. Bet uzskatīju, ka tik un tā mums būtu jāsāk saulēcīgi. Un līdz ar to tad es pati uzņemšos uh, priekšsēdes funkcijas līdz ierodas kolēģi. Mūsu komiteja saņēmusi uh, pēdējo pāris gadu laikā būtisku skaitu lūgumu rakstu no personām ar invaliditāti, īpašām vajadzībām no visas eh, Eiropas Savienības. Un eh, šī lūguma raksts skar tādus jautājumus kā pie, piekļuva, pieejamība, zīmolodu izmantošana, Marakešas līguma piemērošana, piekļuva izglītībai un apmācībai, kā arī darba tirgumu. Nu, tie tikai daži piemēri. esam aktīvi strādājuši šogad pie dažādiem dosjē, tiesību aktu projektiem, kas saistās ar kriminalitāti. Nu, mūsu nostāja atzinums par Marakešas līgumu, janvārī to pieņemām februārī, savukārt pieņemām mūsu nostāja attiecībā uz Eiropas pieejamības aktu un iepriekšējā mēnesī pieņemām mūsu atzinumu par invaliditātes stratēģiju ko nodarbinātības komiteja izmanto savā darbā par šo jautājumu. Tā nu, kā es kā šīs komitejas priekšsādājs, man nu, diezgan nu, gandrīt un lepni, mēs esam diezgan nu, krietni pasēdājuši šajā jomā. Starp institūciju nolīgums par Marakešas līguma īstenošanu Eiropas Savienības autotiesībās, eh, ko mēs attiem pozitīvi, ir viens no elementiem, bet eh, tāpat arī gaidām, ka Marakešas līgums eh, tiks raiti ratificēts Eiropas Savienībā un visās tās dalība valstīs. Šis dienas seminārs sāksim prezentējot kādu pētījumu, ko esam pieprasījuši mēs, pētīja komiteja. Pētījums par inkluzīvu izglītības politiku. Servis Tebersauts ir mūsu vidū šodien. Tad, speciālists profesors, vien, viens no pētījuma autoriem. Viņš ir ievērojams sociologs un pētnieks, kas ir publicējis ehm, daudz pētījumus par eh, inklusīvas izglītības jautājumiem. Pēc tam, kad uzklausīsim profesoru kungu, uzmanības sesijas ar ekspertu paneļiem, pirmā no tām mm, būs eh, UNCRPD un ES eh, e saspēle, un otrā sesija savukārt juridiskā un sociālā aizsardzība personām ar invaliditāti. Kā es pieminēju pirmo daļu vadīs e, Estāra Gudas kundze, ja viņa ieradīsies, protams, e, jo viņa ir tieši tā, kas pārstāv mūsu komiteju. Sastībā ar Konvenāciju konvenciju. Tāpat arī e, um, invaliditātes organizācija tīklā. Un otru sestī vadīs mani kolēģi Mihāla Ģufrīda. Un, nu, um, dodu vārdu profesoram Emersonam, lai tas stādītu priekšā šo pētījumu. Lūdzu. Thank you very much, Chair, for... Paldies priekšstādētājiem. Es pateicos par šo iespēju iepazīstināt jūs ar šo darbu, ko esam veikuši kopā ar aģentūras kolēģiem par um, inkluzīvas izglītības jautājumiem, tātad um, skolēniem, studentiem ar uh, īpašām vajadzībām. Uh, Pirmkārt, jāpiezīmē, ka inkluzīva izglītība, iekļaujoša izglītība, nu, tā nav nekur starptautiski definēta, un mēs to iemeslam ir tāds, ka iekļaujoša inkluzīva izglītība vai izglītība kopumā ir dalībās kompetences jautājums. Un tas, kā definēti iekļaujošu izglītību, atšķiras pa valstīm, atkarībā no, no izglītības sistēmas, no dalībvalstu īpatnībām. Nu, tā kā tādas starptautiski aprobētas definīcijas par to, ko nozīmē iekļaujuša izglītība nav, bet uh, tomēr iekļaujuša izglītība ir tāds uh, prioritārs politisks mērķis uh, visnotaļ daudzām valstīm. Aģentūrā esam uh, pētījuši vairākas jomas uh, šajā mm, nozarē un uh, Un esam konstatējuši, ka iekļaujoša izglītība ir ne tikai viena no valstu politiskajām prioritātēm, bet, um, bet arī tīri finansiālā jomā. Tātad ir, uh, neskatoties uz to, ka politiskais finansējums, uh, tā, tā apjoms ir krities, tomēr šajā jomā ir uh, vērojams pieaugošas investīcijas. Sākoties krīzei, pastāvēja bažas, ka inklusīvā iekļauša ja izglītība varētu finansējuma ziņā ciest. Domāju, tas tā nav noticis vairumā valstu finansējuma apjoms ir pieaudzis. Kas vēl būtu ievadā jāpiezīmē? Ir varams eh, starptautisko organizāciju, kā arī Eiropas eh, Savienības un komisijas eh, atbalsts, UNESCO atbalsts valstīm, realizējot šīs politiskās prioritātes apvienoto nāciju struktūras, caur jūsu pieminēto apvienoto nāciju konvenciju par uh, personām ar invaliditāti un viņu tiesībām. Kā ir dažādas uh, kolēģās un konsultatīvas um, um, asistents iespējas ir pieaugušas starptautiskā līmenī paroprakses apmaiņu tā tālāk. Inkluzība, iekļaujoša izglītība. iekļaujuši izglītība. No vienas puses te jāskat kvalitātes jautājumu, no otras puses eh, vienlīdzības jautājumu. Iekļaujoša izglītība mm, uzlabo izglītības kvalitāti vairumā valstu. Iekļaujoša izglītība ir kā reakcija uz um, aizvien daudzveidīgāku un sarežģītāku sabiedrības struktūru. Tas nav kā šķērslis eh, sociālajai un ekonomiskai attīstībai, bet kā līdzeklis, eh, lai um, samēģinātu kvalitāti un eh, tātad vienlīdzību izglītības jomā. Daudzveidīgums ir, ir kā kapitāls, kā papildus vērtība, kas var uzlabot izglītības kvalitāti. Un iekļaujoša izglītība ir cieši saistīta ar jaunu pieeju skolām, izglītībai. Šī jaunā pieeja um, vairs nav vērsta uz tādiem universāliem risinājumiem, ka tātad uh, viss nestāv vienu kārti, bet uh, tā drīzāk ir uh, individualizēta, personalizēta um, pieeja izglītības procesam, mācību vielai un elastīgām, tā balstītas elastīgām mācību metodēm. Šī iekļaujošā izglītība uzlabos sistēmas um, spējas reaģēt uz um, skolēnu individuālajām vajadzībām. Un tā ir tāda būtiska um, pieejas maiņa un pārēja. Jo tā nesaista um, skolēnu grūtības ar viņu pašu īpatnībām, bet drīzāk ar skolu nespēju uh, kompensēt, sniegt kompensējušas pasākumus, kas palīdzētu bērniem izlīdzināt viņu atšķirīgos atspērienu punktus, tā teikt jo nu, visiem skolēniem ir kādas īpašas mācību vajadzības. Un izglītības procesā viņam ir nepieciešama arī attiecīga palīdzība. Skolēnu grūtības ir jāsaistā ar skolas ne, nespēju um, izlīdzināt vai kompensēt atšķirīgos um, izējas punktus, ar kādiem skolēniem nonāk skolēniem. skolas parasti sekmē to, ka labākie sasniedz eh, arī labākos rezultātus, bet būtu jātiec pēc tā, lai vislabākos eh, panākumus sasniegtu visi skolēni. Protams, eh, um, izjūt no viņu spējām un vajadzībām. Skolām ir jāveido iekļaujoši mācīšanās procesi, vide, jāpielāgojas visu skolēnu vajadzībām. Praktiski tas nozīmē to, ka skolām ir jāstrādā pie tā, lai uzlabotu mācību vidi, skolas um, organizāciju, to, kā um, tiek izstrādāts mācību metodas, kā tiek uh, izprasta pedagoģija pat, pat par sevi, lai skolas kļūtu um, vairāk pielāgotas visu skolēnu vajadzībām. Bet, ja iekļaujoša izglītība saistās eh, arī ar tātad, vienlīdzības un kvalitātes aspektiem, tad eh, nu, šeit jārunā par um, to, kā tiek īstenotas tiesības uz uh, izglītību. Un tiesības uz uh, mācībām, uz izglītību ir tāds daudz šķautņains um, fenomens. Um, Un tā ietilps dažādas um, dimensijas. Tiesības uz izglītību. Tas nozīmē to, ka iekļaujoša izglītība nodrošina vienlīdzīgas eh, piekļuvas iespējas eh, skolēniem, studentiem. Un inkluzīva, iekļaujoša izglītība tādējādi. Un tajā kļūst par um, vispārīgās izglītības eh, neatņemama sastāvdaļa. Un, eh, piekļuvē vispārīga izglītībai, protams, uzlabo nodarbinātības iespējas, jo izglītība eh, nenoliedzami uzlabo personu sociālo iekļaušanu, samazina nabadzību, un kā arī sekmē iekļaušanos pilsoniskos procesos. Bet, protams, ar, izglī, ar eh, izglītību, tehnoloģiju izglītību vien nepietiek. Ir nepieciešams vienlīdzīgas eh, iespējas, vienlīdzīgas eh, mācību un, un studēšanas iespējas. Nu, tad mēs nonākam pie tā, lai, lai apsvērtu iekļaujuši izglītību ne tikai kā tiesības, bet arī kā procesu. Kā procesu, kur skolēniem nodrošināts vienlīdzīgas izglītības iespējas, aktīvi viņus iekļaujot izglītības procesam. Un um, paturēt prātā viņu, arī viņu um, labklājības um, aspekts. Nu, piemēram, pielāgojot mācību praksi. Tātad uh, tādējādi samazinās um, um, skolēnu diskomforts. Um, Nodrošinot vienlīdzīgas izglītības iespējas. Um, skolēni tiek iekļauti arī mācību praksē. Un nodrošinot vienlīdzīgas mācību iespējas, nu ar to vien nepietiek, lai mm, realizētu skolēnu tiesības. Ir nepieciešams arī vienlīdzīgas eh, eh, ekscelences sasnieguma iespējas, kas nozīmē, ka iekļaujoša izglītība nav pašmērķis. Iekļaujoša izglītība ir eh, līdzeklis, ar kur palīdzību mēs nu, nodrošinām to, ka skolēns kļūst par uh, vispusīgi pilsoni, un tādējādi kombinējot vienlīdzīgas eh, mācību un vienlīdzīgas sasniegumu iespējas, mēs eh, nodrošinam eh, lūk, veidu, kā izglītības kvalitāte tiek pielicināta izglītības līdztaisnība Nu, mūsdienās ir joprojām ir tā, ka skolēni īpašām vajadzībām visvisāk uh, priekšlaicīgi atstāja izglītības sistēmu. Tomēr uh, iekļaušu izglītību nav no pašmērķis. Tā ir um, mm, jāpielīdzina vienlīdzīgas uh, pilsonības tiesībām. Tas ir kohēzijas faktors. Pielāgojot mācību prakses un mācību metodas īpašām vajadzībām, skolēni saņem iemaņas, kas nepieciešams aktīvā izlīguma pilsoniskā sabiedrībā. Un esam piedzīvojuši to, ka iekļaujoša izglītība ir ārkārtīgi um, svarīgs līdzeklis, kas sekmē aktīvu sociālu iekļaušanos arī ārpus izglītības sistēmas. Un tas tāpat arī mm, sekmē toleranci mm, pret daudzveidības nozīmē, ka skolēnu prasību ievērošana nozīmē to, ka inkluzīva iekļaušana sev iekļauj četras dimensijas - vienlīdzīgas piekļuvas iespējas, vienlīdzīgas mācību iespējas, vienlīdzīgas eh, sasnieguma iespējas un tāpat arī vienlīdzīgas eh, pilsonisko tiesību realizēšanas iespējas. Nu, tad iekļaujoša izglītība sekmē to, ka skolēns kļūst par aktīvu pilsoni. Mūsu aģentūras veikums um, kopā ar valstīm, tātad uh, dalību valstīm, lai iegūtu sastāvēs salīdzināmus datus. Lūk, šajā slaidā es redzēju, ka vairumā valstu skolēni, mm, pat 80% um, uh, mm, uh, tātad gadījumu viņu mācību laikā ir iesaistīti iekļaujušā izglītībā, un šeit būtu jāizsver tas, ka mūsu ar valstīm kopā veiktais darbs dod iespēju izstrādāt salīdzinošu satvaru, lai noteiktu, kāda ir skolēnu situācija izglītības sistēmā dažādās valstīs. Un viena no iespējām, viena no grūtībām mums ir, bija tāda, ka trūka savstarpēji salīdzināmu datu. Un mēs izstrādājam satvaru, balstoties uz laivu valstu praksi, kas ļāva mums noteikt eh, to skolēnu proporciju kam ir nepieciešams īpaša asistence. Proti, skolēnu, kur, skolēnu uz kuru vajadzību, vajadzības izvērtē starpdisciplināra um, komisija, novērtējot viņu vajadzības skolā un ārpus tās. Ir par skolēniem, kuriem nepieciešams individuāls mācību plāns, uh, kurā piedalās īpaši speciālisti. Nu, šis plāns uh, tiek regulāri pārskatīts un aktualizēts. Nu, lūk, skolēni, kas, eh, kuriem ir pieejams šāds eh, process, eh, protams, figurē visās valstīs. Visās valstīs ir skolēni, kas, mm, kuriem ir pieejams šāds process. Un šeit mēs uzskaitām, lūk, skolēnus, kuri ir lūk, saņēmuši oficiālu lēmumu par, par to, ka ir nepieciešama šī asistence, un, un kuri 80% eh, gadījumu, tad eh, mācību laiku viņi pavadīja mācību procesu kopā ar, eh, ar skolēniem bez īpašām vajadzībām. Līdz to viņus uzskatīja par, par um, nu, iekļaujušas izglītības um, um, skolēniem. Nu, šī tendence sakņojas um, politikā, kas um, ir vērsta uz elastīgām mācību metodēm. Runāju par finansējumu. Protams, ka finansējums ir būtisks faktors iekļaujošas izglītības sekmēšanai. Un um, darbs Eiropas aģentūrās pierāda to, ka papildus finansējums var būt gan stimuls, gan barjeri iekļaujošai izglītībai. Jā, tiek uzskatīts, ka iekļaujoša izglītība ir sloks um, attiecīgiem partneriem. Uh, Bet finansēšanas mehānisms eh, uzrāda to, ka pat labam vairumā valstu ir eh, tiek atbalstīta eh, personalizēta mācīšanās un elastīgas mācību metodas ar trim pamat pasākumiem. Tātad pamat finansējums, proti, proti finansējums pedagogiem, bet arī papildus resursi skolām, lai tās varētu sniegt um, intensīvāku atbalstu skolēniem, uh, kuriem, kuriem ir īpašas uh, mācību grūtības. Un nu, šiem skolēniem nav nepieciešams kāds īpašs uh, lēmums, uh, kas būtu, kur, kur pieņems. Uh, to, to dara pašas skolas. Un trešais uh, līmenis, tātad papildus finansējums skolēniem, kuriem ir uh, izglītības procesā tātad fiksētas. Uh, grūtības, kam ir nepieciešams īpašs atbalsts, un, uh, kuriem tiek pieņems oficiāls lēmums par šī atbalsta nepieciešamību. Un šeit būtu jā, jāatzīmē tas, ka šo skolēnu skaits, kuriem tātad ir oficiāli pieņems lēmums par īpašas palīdzības nepieciešamību, uh, šī proporcija ir krietni atšķirīga dažās valstīs. 60% tās valstīs tikai 1%. Un tas nenozīmē, ka kādā valstī ir par 60% vairāk uh, skolēnu ar īpašām vajadzībām. Tas vienkārši nozīmē nu, to, ka lūk, uh, finansējums, uh, finansējuma apjoms arī ietekmē to, cik lielā mērā šī palīdzība ir pieejama. Un tas nozīmē to, ka izglītības sistēmas elastīgums um, un izglītības sistēmas. Um, spējas tātad būt iekļaujošai sistēmai ir atkarīga no finansējuma. Lielā mērā. Iekļaujuša izglītība nozīmē, ka tajā tiek iekļaut eh, dažādu partneru asistents dažādos līmeņos, gan centralizētas, gan, gan vietējas un reģionālas. Uh, um, reģionāla partneru iesaistīšanu un um, iekļaujušas izglītības sistēmas ir daudz sarežģītāks nekā vispārīgās izglītības sistēmas. Tas nozīmē, ka iekļaujušas izglītības efektivitāte ir atkarīga no tā, kā saspēlējas uh, dažādi iekļaujušās uh, izglītības elementi, tātad veselības uh, aprūpēm, skolēnu labklājību un tā tālāk, kā visi šie elementi tiek uh, saslēgt vienā sistēmā. Un tieši tas uh, nosaka to, cik uh, aktīvi dažādi partneri iek iekļausās sistēmā, un ir nepieciešama ģimeņa līdzdalība. Nu, protams, uh, ir nepieciešama arī pārvaldības uh, aspekti iekļaušu izglītības eh, efektivitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Rezumējot, vēlētos eh, uzsvērt, ka iekļaušu izglītība ir nepieciešama dažādos līmeņos. Izglītības sistēmā, jā, sistēmā jābūt decentralizētām un elastīgām. iekļaušanas izglītības eh, stratēģijai jābūt eh, elastīgai. Un nu, tā, protams, jābūt arī atbilstošam pārvaldības mehānismam. Un, eh, ja sistēmā kādas kļūmas, tad par to ir jāvaino pats sistēma, nevis skolēni. Paldies par uzmanību, labprāt atbildējuši uz jautājumiem. Mm. Thank you very much. Liels paldies. Paldies profesoram Eversolda kungam. Domāju, ka mums visiem ir milzīgs prieks un lepnums šodien jūs uzklausīt. No sirds jums paldies. Un var jums tiešām teikt, bieži tā nenotiek, ka šeit parlamentā ko, komitejā ir uh, atrakstīšanas uh, iespējas, kā arī tiek nodrošināts tulkojums zīmju valodā. Man ir liels prieks un lepnums, ka varam uh, parādīt šādu piemēru. Ceram, ka citas komitejas mums sekos. Liels paldies jums par ieguldīto darbu šajā ļoti skaistajā ziņojumā. Paldies par jūsu uzrunu šorīt. Divas lietas gribētu norādīt, ko jūs minējāt Manuprāt, tās mums daudz ko nozīmēs ne tikai kā um, likumdevējam, bet kā cilvēkam, kā tādam. Daudzveidība, tolerance, tā veid, tās veido empātiju, tās rada labāku sabiedrību. Un to mums visiem vajadzētu ļoti nopietni uztvert, jebkādā statusā, lai mēs arī nebūtu. Un atcerēsimies, ka visi cilvēki Un arī es, man palika 50 gadi, un man reizēm uh, rodas iespējas, ka nevajadzētu runāt par cilvēkiem ar uh, invaliditāti, jo tā vai citādi tā piemīt mums visiem. Esam šeit, mums jāizrāda empātija, un būsim līdzjūtīgi un iejūtīgi viens pret otru. Un nu vēlētos dot vārdu kolēģiem. Vai būtu kādi jautājumi vai komentāri? Un pēc tam došu jums vēlreiz vārdu Ebersolda kungs. Roza, lūdzu. Sí, muchas gracias. Um... Liels paldies. Man bija liels prieks jūs uzklausīt. Es biju viena no tām, kas virzījās priekš šo lūgumu rakstu par iekļaujušu izglītību, jo uh, vērtības mūsdienu pasaulē, ko aizstāv Eiropas Savienība, ir balstīts uz iekļaujušas izglītības pamatiem. Jā, taisnība, iekļaujuša izglītība ir investīcijas arī nākotnē, tīri ne tikai ekonomiski runājot, jo mēs domājam par uh, Eiropas pilsoņu attīstību, bet ir jārunā arī par vērtībām. Bērni ar invaliditāti uh, ļauj arī citiem iemācīties vērtības. Tādēļ gribētu jautāt, vai jūs zināt, kāda ir situācija dalībvalstīs? Iedomājos, ka tā ļoti atšķiras, konkrēti iekļaujušas izglītības kontekstā, un man šķiet, ka iekļaujoša izglītība Eiropā nav šobrīd tādā līmenī, kādā tai būtu jābūt. Krīze, diemžēl, ir to negatīvi ietekmējis, tādēļ nepieciešamas investīcijas, nopietnas investīcijas izglītībā, jo uh, ir jāatbalsta skolotāji. Un uh, situācijas ir atšķirīgas. Uh, hip, hiperaktivitāte, disleksija, tur ir nepieciešams uh, atšķirīga pieeja, atšķirīgs atbalsts, un tādēļ jābūt arī specializētiem skolotājiem. Ir jānodrošina šādi specializēti pakalpojumi bet um, centrus vajadzētu izmantot tikai tad, ja nav pieejams skolotājs, kurš būtu pienācīgi kvalificēts. Bieži vien redzam, ka ja uh, bērnam uh, ir uh, kādas īpašas vajadzības, tad uh, viņi dod šādu speciālo iekļaušanas centru, nevis skolu, kas būtu pielāgot. Ka tādēļ, ko jūs domājat par dalību valstīm? Vai jums šķiet, ka dalību valsts ir pienācīgi ieguldījušas uh, arī skolotāju apmācībā, lai mēs nodrošinātu šādu patiešām iekļaujošu izglītību. Domājot par darbu klasē, ir viens skolotājs, viņam jātiek galā ar visiem bērniem, bet uh, skolotājiem, kas strādā ar bērniem ar invaliditāti vai īpašām vajadzībām, ir nepieciešams papildus atbalsts. Un gribētu jautāt, ko jūs uzskatāt, ka Eiropas parlaments un mēs lūgumrakstu komiteja varētu konkrēti darīt, lai atbalstītu dalību valstis viņu centienos. Tas ir būtiski, ja vēlamies nodrošināt uh, mūsu aizstāvēto vērtību reālu īstenošanu. Esmu reizē gan optimistiski, gan pesimistiski noskaņoti, jo mūsu komitejā mēs bieži vien dzirdam par šiem jautājumiem, tomēr tajā pašā laikā parlamenta deputāti brīžos, kad mēs runājam par konkrētām vērtībām, visi atsaucas uz uh, konkrētiem pantiem līgumā, kas ir uh, mūsu vērtību pamatā, bet pēc tam, kad nonākam pie pieejamības akta balsojuma, ir ļoti sarežģīti nodrošināt, ka ir uh, piemērots transports, ir pieejamība um, jaunajām tehnoloģijām, transporta līdzekļiem. Bija 300 balsis par un 300 balsis pret, jo bieži vien um, beigu beigās um, parlamentā tomēr prevalē uzņēmumu intereses, nevis pilsoņu intereses. Teorijā viss notiek ļoti skaisti, bet praksē nedaudz atpaliekam. Runas ir ļoti skaistas, bet vēlāk, kad konkrēti tiek strādāts pie budžeta, tur rīcība ir atšķirīga, un tas ir saistīts ar Eiropas Savienības esošo pašreizējo vērtību krīzi. Tad gribētu jautāt, ko jūs domājat par nākotni? Pat Eiropas skola Briselē nav iekļaujoša, tur var nonākt tikai tādi nevainojami bērni. Bērni ar invaliditāti vai kādām citām problēmām netiks tur pieņemti. Un kāda veida modeli tad vēlamies? Šis nav pareizais modelis, tā ir Eiropas skola, un es tiešām kritiski skolu tādēļ vērtēju. Ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu iekļaujošu izglītību nākotnē, lai mums būtu cil cilvēki un pilsoņi ar vērtībām. Manuprāt, vērtības ir krietni svarīgāks nekā nauda, un to nodrošinās tikai iekļaujoša izglītība. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies par jūsu komentāriem un jūsu jautājumiem. Jā, tā ir, ka iekļaujoša izglītība Eh, izvirzi zināmas principus jau ilgāku laiku. Man bija iespēja piedarīties Elijos programmā, un jau toreiz bija runa par iekļaujošu izglītību. Taču es uzskatu, ka daudz kas jau ir pozitīvi mainījies pēdējo gadu laikā. Un ka valstis ir nostājušās uz spēcīgas iekļaujušās izglītības veicināšanas ceļa. Jo iekļaujušā izglītība ir ne tikai tiesības, kas atzītas ANO konvencijā, bet tas arī ir veids, kā apvienot līdztiesību un sekmes. Kad mēs analizējam situāciju Eiropas valstīs, tad uh, var secināt, ka situācijas valstīs atšķiras. Dažās valstīs ir iekļaujošāk loģika, citās mazāk iekļaujošāk. iekļaujošāk. Taču visas ir nostājušās uz iekļaujošās izglītības ceļas, ceļa. Un tā ir tāpēc, ka iekļaujošā izglītība sākotnēji bija paredzēta kā veids, kā var izglītot eh, bērnus ar invaliditāti. Bet tagad jau kādus gadus desmit ir secināts, ka izglītības sistēma var būt uh, sekmīga visiem. Un tagad tiek secināts, ka iekļaujošā izglītība attiec uz visiem skolāniem, ne tikai uz vienu minoritāti. Manā skatījumā tas ir svarīgs atklājums. Un tā analīze, ko mēs aģentūrā veicām, raugoties uz politikas attīstību šajā jomā, tad mēs varam secināt, ka ir spēcīga virzība pret iekļaujošai izglītībai. Nu, nav jau viegli to īstenot, un nav viegli to īstenot, tāpēc, ka mēs nevienmēr visu skatām sarežģītās kopainas kontekstā, jo te uz spēles ir arī liktas, likta politiskā nacionālā, un, eh, nacionālā politika un skaidrs, ka nevar uh, lietas tā vienkāršo salīdzināt. Jāskatās, uh, eh, ka katrā valstī ir atšķirīga loģika un līdz ar to jāņem vērā šī valstu loģika. No tās izējot var secināt, kāda būs sinerģija konkrētajā valstī un šajā gadījumā man šķiet, ka Eiropas iestādēm šeit ir būtiska loma. tās var vērst uzmanību uz zināmām dimensijām, piemēram, datu ievākšana. Tad, ja ir dati, kas ļauj salīdzināt to skolēnu situāciju, kam ir īpašā, īpašās vajadzības ar pārējiem skolēniem, tā, tas ir kas būtisks. Pat labam mums ir šie šādi salīdzinošie dati par valstīm. Mēs esam secinājuši, ka dažām valstīm ir dati par to bērnu skaitu, kas uh, izmanto parasto izglītības sistēmu, taču mazā, bet pavisam nedaudās valstīs ir dati par šo skolēnu sekmēm, sekmīgumu. Uh, Un tā kā šādu datu trūks, tad skolu vadītājiem ir e, grūti raudzīties uz šo tendenci pedagoģiskajā kontekstā, ne tikai politikas kontekstā. Tas tad ir svarīgs komponents. Vēl svarīgs aspekts manā skatījumā ir šāds. Jāvērš dalībvalstu uzmanību uz to faktu, Um, te man jāsaka, ka dalībvalstīs mm, novērojam vēlme virzīties priekš. Tātad jāvērš uzmanība uz pārvaldības jautājumu, jo viss ir viensprātis, ka iekļaujošā izglītība paredz lielāku elastību, lielāku izglītības sistēmas decentralizāciju, taču lielāka izglītības sistēmas decentralizācija un elastība paredz arī vajadzību pārdomāt par citiem pārvaldības modeļiem, kas ļautu pielāgoties attīstībai. Pirmkārt, jāraugās, kā prakses var mainīties. Tas ir vēl viens svarīgs aspekts manā skatījumā. Daudz uh, atbalsta veidi ir izstrādāti. Vairums valstu daudz vairāk tērē līdzekļu iekļaujošās izglītības interesēm šodien, nekā tas bija savulaik dažās valstīs. Budžets šim mērķim ir ievērojami pieaudzis, kaut arī ir bijuši budžeta ierobežojumi citās jomās. Tā tad ir investīcijas, kas parādās iekļaujošai izglītībai. Taču pat labāk dalībvalstis nepietiek pietiekami uzsver citu aspektu, un es domāju, ka Eiropas parlaments šeit var sniegt būtisku atbalstu, mēs arī savu aģentūru ar to darām dalībvalstīm, lai tās saprastu, ka ir jāatbalsta veicinātāji, proti, lai skolotāji varētu vieglāk darīt to, ko no viņiem sagaida. Ir jāsniedz atbalsts skolām, vai šis atbalsts ļauj uh, skolām mainīt savu organizācijas modeli. Vai skolēniem sniegtais atbalsts ļauj viņiem izpildīt savu funkciju skolā? Tie ir visi tie aspekti, kas liecina par to, ka pārējiem no loģikas, ka galvenais ir kvantitāte, kas darbojas parastajā skolā vai par, mm, vēsturiski ir bijis. Uh, galvenais uz uh, kvalitāti. Tā te ir runa par resursiem, uh, par izstrādātām metodēm, cik lielā mērā tās ļauj uh, visiem gūt sekmes skolā un būt vienlīdzīgiem. Thank you very much. Uh, Liels paldies. Vai arī es drīkstu jums uzdot jautājumu? Man ļoti patīk jūsu pozitīvā pieeja. Jūs norādījāt, ka dalībvalsts ir daudz investējušas, ir izvēlējušās šādu iekļaujošu pieeju. Bet kas notiek ar Eiropas iestādēm? Eiropas skolās zinām, ka nav vēl um, visi mērķi sasniegti attiecībā uz bērniem ar invaliditāti un viņu tiesībām būt integrētiem sabiedrībā un apgūt izglītību arī Eiropas skolās. Zinu bērnus pat šajā pilsētā, kas ir izslēgt no šīs sistēmas, tiem nav tai pieejas, un tas ir konkrēti dēļ invaliditātes un kaunskatā, jo Eiropas iestādēm vajadzētu būt tam uh, atvērtības flagmeni, flagmanim. Mēs galu galā runājam par deinstitucionalizāciju, un mūsu komiteja ir ļoti spēcīga nostāja, esam devušies uh, vizītēs uz dažādām dalībvalstīs un uh, veicinājuši neatkarīgu dzīvi, un izglītība ir tam pamatā, tas ir viens no šīs procesa stūrakmeņiem. Mums ir jābūt uh, uh, pirmajiem arī attiecībā uz Eiropas skolām. Kāda ir jūsu pieredze, vai esat uh, ar tām strādājuši? Un uh, šeit es domāju ne tikai politikas dokumentus un stratēģijas dokumentus, bet to, ka pastāv rops starp uh, reālo situāciju un uh, tiem skaistiem vārdiem uz papīra, ko redzam bieži vien. Merci pour, pour cette question. Alors... Paldies par šo jautājumu. Mēs precīzi vēl šādu situāciju neesam izskatījuši. Mēs par to esam runājuši, taču vēl neesam veikuši precīzu analīzi par Eiropas skolām. Taču es uzskatu, ka Eiropas skolu jautājums uzsver, cik svarīgi ir sniegt to atbalstu, ko var sniegt šīs skolas. Manā skatījumā skolu iekļaušanas līmenis ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā skolām ļauj būt elastīgām un spērt pašām savus soļus pēc savas institīvas. Ja jau iekļaujoša izglītība ir attīstījusies vairumā vai gandrīz visās Eiropas Savienības valstīs, tad tas ir tā tāpēc, ka šīs valsts ir izstrādājušas institucionālo ietvaru, kas atbalsta šīs skolas, lai tās varētu īstenot principus pēc saviem ieskatiem. Un tad, domājot par Eiropas skolu, ir jādomā, kāds atbalsts skolai ir pieņemams ārpus, e, pieejams ārpus skolas, lai tā varētu veikt savus uh, soļus. Uh, te, piemēram, runa par pieejamību. Pieejamība nav pašvērtība. Pieejamība ir jāorganizē, lai tā varētu būt daļa no organizatoriskā un funkcionālā kopuma. Un šādi jautājumi jāuzdod par visām skolām, tā skaitā arī par Eiropas skolām. Tātad, kāda veida atbalsts būtu vajadzīgs, lai šīs skolas varētu virzīties uz priekšu un kādiem jābūt kriterijiem, pēc kuriem spriež par līdztiesību un skolas sekmīgumu. Un tas parāds atbalsts no ārpuses. Lies paldies par to. Paldies. Izskanēja vēl papildus spēcīgāki argumenti, kā to veicināt arī Eiropas skolās, arī Briselē. Tas noteikti dažiem no mums būs vērtīgi, tiem, kam mums jāieņem spēcīga nostāja arī par ekspatu, tātad bērniem, jo pārvākšanās ir smags jautājums bieži vien ne tikai vecākiem, bet arī bērniem, un tādēļ noteikti rūpīgi sakosim situācijai arī Briselē. Uh, Liels paldies! Esmu ļoti pateicīga par jūsu pienesumu mūsu šodienas diskusijām. Paldies arī par jūsu sagatavoto dokumentu. Noteikti to izmantosim un augstu vērtēsim ne tikai šobrīd, bet arī nākotnē. Un tagad ar prieku došu vārdu pirm savai manai kolēģei Roza Estres Feragosto kundzei. Gracias, prezidenta. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, uzsāksim semināru par uh, cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzību. Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi daudzus lūgumrakstus šajā kontekstā. Ir daudz uh, lūgumrakstu par personu tiesībām, personām ar uh, invaliditāti, un bieži vien tur ir jārunā par izglītības, eh, par iekļaujušu izglītību, pieeju darba tirgumu, pieeju izglītībai, jo pieeja bieži vien ir grūti nodrošināma. Un eh, ir jārunā noteikti arī par transportu, mājokļiem un jaunajām tehnoloģijām. Lūgumraksts saistībā ar pieejamību esam saņēmuši no daudzām valstīm tas attiec uz dažādiem pakalpojumiem un visām nozarēm, ir jāpārliecinās, ka visi uh, pakalpojumi ir pieejami visiem atbilstoši konvencijai. 28, visi 28 Eiropas Savienības valsts līgumi ir parakstījuši, 27 ir to ir ratificējuši. Tā ir pirmā cilvēktiesību konvencija um, 20. gadsimtā, kur ir konkrēti iekļauti arī cilvēki ar invaliditāti. Mums tas ir ļoti svarīgs jautājums. Darba, grupām, darba grupās mēs strādājam pie konvencijas īstenošanas aspektiem, un tad, kad sazināmies ar dalību valstīm, redzam, konvencija nav pienācīgi tikus īstenota. Šajā konvencijā ir iekļaut arī uzraudzības mehānismu, lai pārliecinātos par paveikto, un, kā jau norādīja, mēs esam šis uzraugs. Tādēļ ļoti svarīgi pārliecināties, ka o, konvencija dalībvalstīs tiek īstenota pienācīgi. Uh, Um, es būšu pirmās paneļa diskusijas moderātore. Mēs runāsim par ANO konvencijas uh, konkrētiem rezultātiem, kādus uh, taustāms rezultātus tā ir nesus dalībvalstīs un Eiropas Savienībā. Pirmajai dosim vārdu Ansofija. Viņa ir Eiropas uh, Savienības koordinātore uh, invaliditātes fórumā. Viņa ir ļoti pieredzēta, viņa ir grāts starptautiskajās tiesībās, konkrēti strādājusi pie pret diskriminācijas pasākumiem. Viņa ir strādājusi arī pie augstā pārstāvja ANO, un jāsaka, viņa ir uh, labākais uh, padomdevējs, kas uh, mūsu komitejai ir ļāvis virzīties uz priekšu mūsu darbā, pārliecinoties, ka situācija var mainīties, tā var tikt uzlabota, un nodrošinot, ka Eiropas Savienības vērtības kļūst par prioritāti dalību valstīs. Paldies! Liels paldies par šo aicinājumu piedalīties invaliditātes fórumā. Prieks uh, šodien šeit būt. Mani sauc Anna Sofija. Tiem, kas mūs nepazīst, uh, Eiropas Savienības invaliditātes fórums ir Eiropas Savienības uh, organizācija cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs pārstāvām 18 miljonus cilvēku un pamatā aizstāvām viņu cilvēktiesības. Un šodien vēlētos uh, runāt par pēdējiem mēnešiem, kāds ir progress attiecībās konvencijas īstenošana un runāt arī par to, ko konkrēti mūsu fórums ir darījis un paveicis. Sākumā mēģināšu iedarbināt arī prezentāciju. So much, I don't quite know where I have to. <laughs> yes, thank you. Thank you. Um, so I first of kā jau tika norādīts, uh, ANO konvencija cilvēkiem ar invaliditāti. Šeit gribētu sākumā atgādināt, ka uh, Eiropas Savienība uh, 15. gadā saņēma rekomendācijas un tika noraidīta. Mums darba kārtība ir bijusi ļoti aktīva, aizstāvot cilvēku ar invaliditāti tiesības. Tādēļ pēdējo gadu un mēnešu laikā uh, esam uh, mēģinājuši popularizēt šīs uh, rekomendācijas esam tikušies ar vairākiem komisāriem, pārunāt šīs rekomendācijas, aicināt tos integrēt šīs rekomendācijas viņa darbā. Tikāmies ar Taisanas kundzi pieejamības akts, par to esam bieži runājuši, aicinājām CRPD iekļaut arī integrēt sociālajā pīlārā. Tikāmies arī ar Rotingera kungu, runāt par cilvēktiesību politiku un nodrošināt, ka darba tiesības uh, tiek aizstāts arī cilvēkiem ar invaliditāti. Un tikāmies arī ar komisāru Kretu, jo mums bija bažas par to, ka nākamajos struktūra fondos ir vēl aizvien atsauc uz CRPD un cilvēkiem ar invaliditāti. Viņi turpina CRPD veicināt un finansēt arī dalībvalstīs. Un tikāmies arī ar komisāru Stilianīdis. Trešo reizi uh, tiksimies nākamnedēļ. Viņš ir patiešām nobažījies un mēģina panākt, ka, lai humanitārā palīdzība Eiropas Savienībā iekļautu arī cilvēks ar invaliditāti. Par to jāatceras bēgļu krīzes kontekstā, jo bieži vien un līdz šim Eiropas Savienība savos reakcijas pasākumos cilvēks ar invaliditāti nav iekļaus. Un vēlējos arī norādīt, ka Eiropas Savienībai ir jāsūta ANO nākamais ziņojums jau 2021. gadā. Tādēļ mēs no sava no fóruma puses mēģinam izstrādāt alternatīvu ziņojumu, kas būtu pilsoniskās sabiedrības un organizāciju viedoklis par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu tiesību situāciju. Katru gadu uh, organizējam pilsonisko uzklausīšanu, tur tie, kas gan mūs pārstāvi, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, monitoringa, satvars un tad vērtējam progresu. Šogad pasākums bija veltīts invaliditātes stratēģijai un nākamgad skatīsim, ko pat Eiropas Savienība dara, kā um, iestāde, kā struktūra. Un tad nonāksim arī jautājumu pie Eiropas skolām. Jāsaka, jā, bieži vien saņemam sūdzības no bērnu vecākiem, kas, kam jāapmeklē Eiropas skolas, un viņi to nevar paveikt, viņi to nevar darīt un bieži vien nesaņem arī nepieciešamo atbalstu turpināt uh, izglītību Eiropas skolā, tad tiek sūtīt uz Beļģu skolām, un man kā Beļģietē jāatzīst, ka arī tās nevienmēr ir iekļaujošas. Par to noteikti runāsim, un runāsim noteikti arī par informācijas un komunikācijas kanālu pieejamību Eiropas Savienībā. Šeit esam tiešām uh, pateicīgi Eiropas ombudam par līdz šim paveikto darbu veicinot informācijas izplatību par uh, tīmekļa vietnēm Eiropas Savienībā, kā arī esošo uh, pēt, tātad, uh, pārskatu par slimības un um, veselības apdrošināšanu. Par to gan kolēģi pēc brītiņa runās. Un nu, tie ir tie jautājumi, ko plānojam izskatīt padziļināt mūsu uzklausīšanā nākamgad. Vēl kāds ļoti svarīgs jautājums, kam sekojam, ir Eiropas invaliditātes stratēģija. Iespējams, ka jūs jau to zināsiet. Kolēģi par to runās detalizēti. Šeit komisija ir izstrādājusi progresa ziņojumu par stratēģijas vidustermiņa pārskatu. Tas ir ļoti labs dokuments, tas sniedz kopskatu par uh, dažādo rīcības pasākumu īstenošanu, un tur ir apskatīts arī ANO rekomendācijas un tas, cik lielā mērā panāca progresa saistībā ar to īstenošanu. EDS, e e, mūsu fórums ir sastrādājis arī ar parlamentu Helga Stīvens ziņojumu kontekstā patiecībā uz stratēģijas panākto progresu. Mēs aktīvi piedalījāmies ekspertu dialogos un uh, lielākās bažas un jautājumi, kas mums radās saistībā ar šo dosie, bija tas, ka nepieciešams tālāks darbs. Stratēģijai ir nepieciešama tālāk pasākuma. Mēs aicinām tādu izstrādāt 2020. un 30. gadam, bet tas um, gribētu, lai tas pārsniedz visas astoņas uh, esošās politikas jomas un lai tas iet tālāk attiektos uz visu CRPD visās tā jomās un aspektos. Un tur um, uh, Tas nozīmē, ka sākumā gan izstrādāt stratēģiju, gan arī to vērtējot un pēc tam nonākot pie secinājumiem, ir jāiesaist arī cilvēki ar invaliditāti. Un vēlējos jūs papildus informēt, domājot par CRPD īstenošanu nacionālā līmenī. Kāds progress ir panākt? CRPD komiteja Ženēvā ir pārskatījusi vairākas Eiropas valsts šogad - Luksemburga, apvienotā karalista, Kipra, Itālija, Latvija, kā arī Melnkalne. Un uh, Bosnija Hercegovina. Spānija un Ungārija ir apstiprināti otrajam pārskatam. Tas nozīmē, ka aktīvi ir sniegts atbalsts uh, ziņojuma izstrādē CRPD komiteju un prieks teikt, ka lielākās mūsu biedru bažas ir uh, atspoguļotas šajos novērojumos, un arī tas ir milzīgs solis uz priekšu. Protams, ka darba vēl aizvien ir daudz, arī rekomendācijas īstenojot dažādajās Eiropas Savienības valstīs, bet vismaz šobrīd ir pieejamas vadlīnijas, kā to darīt un kā vērsties pie likumdevējiem. Vēl kāds jautājums un joma, kam ļoti rūpīgi sekojam. Šeit redzat bildes ar mūsu biedriem Ženēvā, kas uzrunā CRPD komiteju. Arī mm, tas ir lielisks veids, kā sazināties, kā veicināt uh, šī instrumenta efektivitāti. Brexit ir vēl viens eh, pasākums, kam ļoti rūpīgi sakojam. Eh, sazināmies šeit ar eh, apvienotās karalistes organizācijām, jo mums ir liels bažas, ka Brexit rezultātā uh, cilvēku ar invaliditāti tiesības, kas ir iegūtas pateicoties Eiropas Savienības tiesībām, pēc Brexit pazudīs. Nu, piemēram, nodarbinātības līdztiesības direktīva, pasažieru tiesības, o, tiesības uzturēties, mācīties un dzīvot o, citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Mēs sniedzām savu pienesumu šim pētījumam ko veica Eiropas uh, pilsoņu un rīcības dienests, un tur bija nodaļa uh, attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti Brexit kontekstā. Ļoti rūpīgi sakojam arī sarunām un mēģinām nodrošināt, ka invaliditāte tiek ņemta vērā uh, šajās sarunās un uh, Brexit būs pēc iespējas mazāk negatīva ietekma uz viņu tiesībām. Vēl kāda joma, kam ļoti rūpīgi sekojam, ir bēgļi. Bēgļi ar invaliditāti, par to jau īsi runāju. Uh, Nākamdēļ jau atkal tiksimies ar Stevienu Nidis kungu, komisāru, uh, vēlreiz to pārnot, jo kopš 2015. gada pie mums daudz ir vērsušie, vērsušies, kas saka, mēs aktīvi atbalstām bēgļus ar invaliditāti, kas šobrīd nesaņem atbalstu. Grieķijas deputāti, piemēram, vērsās pie mums un teica, ka ir um, cilvēks ar dzirdes uh, invaliditāti, viņš nespēja vienkārši saņemt atbalstu informāciju. Mēs ļoti rūpīgi sakojam šai lietai. Un tad mēs sākām uh, veidot arī ekspertu darbu grupu EDF ietvaros, kas strādā pie šiem jautājumiem un lai uh, būtu informācija sniegt arī Eiropas Savienības līmenī, jo daudz bēgļi, kas nonāk uz Eiropas robežām, netiek identificēti, ja tiem ir invaliditāte. Un tā kā tie netiek identificēti, tad attiecīgi viņi nesaņem nepieciešamo atbalstu, atbalstu no arī uzņemšanas centros. Un šeit mēs varam domāt par pieeju ūdenim, sanitārajām iest, iespējām. Bieži vien esam dzirdējuši, ka cilvēki ar invaliditāti nespēja uh, dušā, piemēram, uh, ieiet mēnešu garumā, jo vienkārši šīs ierīces nav piemērotas. Bet ir arī bēgļi ar uh, inval intelektuālu invaliditāti, kas ir bieži vien um, nav tām, tiem sniegt uh, informāciju par uh, ģimenes apvienošanu vai citām tiesībām. Un tas ir ļoti svarīgi, un bieži vien ir dzirdēts arī par bēgļiem ar garīgās veselības traucējumiem, tīri saistībā ar vardarbību, ar ļoti smago uh, ceļojumu, kā arī ļoti smagajiem apstākļiem kādos tiem ir jādzīvo bēgļu nometnēs. Un par to mēs mēģinām uh, informēt uh, um, sabiedrību. Un uh, jūnijā ANO uh, pušu konferencē ir plānots konkrēti tam veltīts pasākums. Eiropas um, Grieķijas kolēģi sastrādā, sadarbojas ar uh, bēgļu augsto pārstāvi, mēģinot identificēt uh, šos uh, cilvēkus un tos atbalstīt. Ceram, ka uh, izdosies šādu pieredzi panest arī uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Uh, Vēl kāds man ļoti svarīgs jautājums, pie kā esmu aktīvi strādājusi, ir sievietes un meitenes ar invaliditāti un dzimumu līdztiesību. Šeit man jāsaka, pēdējo mēnešu laikā esam īpaši koncentrējušies uz uh, vardarbības jautājumu pret sievietēm ar invaliditāti. Šeit vairāk gadu garumā esam sekojuši pamatiesība aģentūras ziņojumu par to, ka sievietes ar invaliditāti trīsreiz biežāk cieši no vardarbības un parastā ir vardarbība ģimenē. Stambuls konvencija un tās ratifikācija dalība valstīs ir jautājums, kas mums ir ļoti svarīgs, tam ļoti, saku, la, ļoti cieši sakojam, sadarbojoties arī ar sieviešu tiesību lobiju un organizācijām, kas cīnās pret vardarbību ar sievietēm. Tādēļ mums ir prieks, ka padome ir piekrīt piekritusi parakstīt Stambuls konvenciju, ar nepacietību gaidām, ka arī parlaments spērs nākamos soļus, lai Eiropas Savienība varētu reāli pievienoties konvencijai. Šajā konvencijā svarīgākais pants ir 39. pants, kas aizliedz uh, abortu aizliegumu un piespiedu sterilizāciju sievietēm ar invaliditāti. Tā ir ļoti smaga problēma. Diemžēl Eiropā tā vēl aizvien notiek. Uh, sievietes ar invaliditāti tiek piespiedu kārtā sterilizētas, un tad, kad tās vēlas dibināt ģimeni, saprot, ka tas vairs nav iespējams. Un tādējādi viņām nav iespēja arī pieņemt lēmumus citās dzīves jomās, jo um, viņiem ir atņemta, šīm sievietēm ir atņemtas uh, tiesības uz uh, paš, um, pašnoteikšanos. Mēs strādājam pie um, aicinājumiem izbeigt šāda veida praksi un aicināt jūs visus uh, piedalīties kādā uzklausīšanā, ko noturēsim šeit parlamentā, uh, ko organizē 5. decembrī Soraya Post. Konkrēti tēma ir uh, piespiedu sterilizācijas izbeigšana, uzklausīsim sievietes ar invaliditāti, tātad arī pašām viņām būs iespēja izteikties. Vēl kāds jautājums, par kuru vēlētos runāt. Vienlīdzība, vienlīdzīga attieksme. Horizontālā līstiesības uh, direktīva padomē noblaķēta jau 9 gadu garumā, un tādēļ mums šķiet, mums ir nepieciešama jauna stratēģija. Nākamgad plānojam publicēt ziņojumu, kurā pētīsim, cik lielā mērā cilvēka ar invaliditāti ir aizstāvēti no diskriminācijas dalībvalsts līmenī. Tas nozīmē, ka pētīsim visu veidu likumdošanu nacionālā līmenī, salīdzināsim to, un tas ļaus mums uh, strādāt pie stratēģijas, atjaunot cerams, atgriezties pie darba pie šīs vienlīdzīgās attieksmes direktīvas. Tur ir veselā virknē cilvēktiesību ziņojumiem. Šeit slaidā ir pirmais dokuments, ko publicējām pagājušajā gadā - situācija Eiropas Savienībā par to, kas ir ratificēts, kas notic Ženēvā un plānojam tātad strādāt pie nākamā pasākuma šajā pašā jomā. Un pēdējais jautājums, par kur gribētu runāt. Esmu gan pārliecināta, ka šorīt bieži vien par to runāsim Eiropas pieejamības akts. Ļoti aktīvi esam pie tā strādājuši. Un šorīt jau tika arī norādīts, deputāte Steras teica, ka pat, ja par septembrī bija panākt zināms progress plenārsēdē, mums vēl aizvien ir bāžas. Bāžas ir saistībā ar to, ka mikro uzņēmumi un mazie vidēji uzņēmumi vēl aizvien ir izslēgti no šī akta. Un tas nozīmē, ka bieži vien cilvēkiem ar invaliditāti nav pieejas precēm un pakalpojumiem Eiropā. Nu, re, tās tās svarīgākās lietas. Lielas paldies par jūsu laiku un uzmanību. Has tocado los temas claves. Y... Lielas paldies, jūs runājat par visiem tiem svarīgākiem jautājumiem. Manuprāt, esat tiešām snieguši pietiekam vielu pārdomām. Un eh, tiešām turpināsim diskutēt par šiem jautājumiem. Jūsu runa bija tiešām iedvesmojoša. Tagad došu vārdu Eiropas tiesības sārgiebu ombuda pārstāvjiem, kuram tiešām ir plaša pieredze lēmumu pieņemšanas eh, procesā, gan Eiropas institūcijās, gan ārpus tām. Viņš arī parlamentārais ehm, konsultants, eh, tātad ehm, mūsu jaunākajā sasaukumā. Un viņš atbild par strateģiskiem politikas jautājumiem. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšstādātāji, godātie deputātā, dāmas un kungi. Vispirms es vēlos pateikties organizatoriem par to, ka viņi aicināja ombudu biroju piedalīties šai seminārā. Es jums īsti pastāstīšu par ombuda neseno darbu saistībā ar cilvēku ar individuālu tiesībām. Ombuda darbu virz uz priekšu galvenokārt sūdzības, kā jums varētu būt zināms. Sūdzības, kas par saistīts ar sliktu administrāciju, tas attiecas ES institūcijām aģentūrām un citām iestādēm. Katrs pilsonis vai Eiropas Savienības iedzīvotājs, uzņēmējs, asociācija vai uh, cit, uh, cits veidojums uh, reģistrēts Eiropas Savienības var iesniegt sūdzību. Cilvēks, kas sūdzas, nav obligāti pats personīgi skarts uh, vai jābūt kaut kā juridiskajai pārstāvniecībai tam, kurš ir skarts. Uh, Eh, var vienkārši izmantot pašinstīvas pilnvars. Tas nozīmē to, ka var pieņemt lēmumu un būt vadītāji eh, izpētīt sistēmas trūkums ESS institūcijas, var arī sākt strateģiski institīvas. To mērķis ir pastāstīt institūcijām ierosinājums par svarīgiem temātiem un atklāt informāciju par svarīgiem jautājumiem. Pirms pieņem lēmumu jā, jā, jā, jāveic izmeklēšana. Mēs uzraugām situāciju ES līmenī, lai uh, veicinātu ombuda mērķus. Ombuda uh, vadītājs piedāvā, um, uzdevums ir pārbaudīt, vai viņas ierosinājumi tiek izpildīti. Sūdzības bieži vien ir saistīts ar piekļuvi ēst e telpām, ēkām Uh, materiāla pieeja, pieejamība tīmekļu vietnēs, uh, zīmju valodas tūkuma pieejamība un arī daži citi jautājumi saistībā ar bērniem ar invaliditāti. Lai es jums pastāstīšu, tā, es jums pastāstīšu par nesenākajiem izmeklējumiem, kas nesen tik noslēgti. Divi gadieni, piemēram, uh, bija sūdzība no Čehijas par uh, invalīdu ar ties, cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanu. Šo tiesību īstenošana ir iesaistīto pušu atbildība dalībvalstīs saskaņā ar ombuda paskaidrojumā bija minēts, kad komisija iekļaujas dalību, iejaus dalībvalsts darbībā kā um, līguma sargātāji. Otra lieta attiecas uz uh, piktogrammu brīdinājumu izmantošanu tabaks izstrādē viens šis brīdinājums eh, ataino uh, cilvēku ratiņkrāslā un rakstīts, ka smēķēšana uh, var novest pie invaliditātes, un invalīdiem bija sajūta, ka viņi tiek stigmatizēti. Komisijas direktīva ir izklāstīta, kāda attēla ir pieļaujami uz uh, eh, tabaks izstrādājumiem. Un šis attēls neatainoja uh, šo uh, klāstu. Taču um, tika secināts, ka tomēr ir katram pašam brīva iespēja pieņemt lēmumu, vai uh, šī piktogramma ir aizskaroša. ANO komitejas secinājumi bija ļoti svarīgi virzot ombuda darbu pie Eh, invaliditātes tiesībām. 2016. gadā pēc atbilstošās komitejas novērojumi ombuds veids strateģisku izpēti vai tiek eh, vai kopīgais eh, veselības apdro, kopīgā veselības apdrošināšanas schēma Eiropas Savienībā atbilst invalīdu tiesībām. nopietna smaga slimība eh, tiek, eh, šis termins tiek skaidrots ar četriem kritērijiem, un viens no tiem ir eh, veselības problēmas, kas aizsina mūža ilgumu. Bet tiek secināts, ka šis kritērijs nav piemērojams invaliditātei daudzas, e, daudzi invaliditātes gadījumi, kaut arī tie nav saistīti, e, kaut arī tie ir smagi, tomēr nevienmēr ietekmē invalīda dzīves ilgumu, un līdz ar to šis kritērijs uz viņiem nebūtu attiecināms. Un būs tāpēc lūdza e, komisiju ieviest uh, citus e, vēl atsevišķus kritērijus, lai tiktu apmaksāt medicīnas aprūpas izdevumu cilvēkiem invaliditāti. Un tika lūgta papildu informācija no komisijas, lai ombuds varētu pieņemt lēmumu. Uh, jaunākā informācija publicēta pagājušā nedēļa, un šī izmeklēšana vēl turpinās. Otrais izmeklēšanas gadījums saistīts ar ES tīmekļa vietņu pieejamību. ANO komiteja savos secinājumos norādīja bāžas par problēmu jautājumiem. 2016. gada oktobrī tika pieņemta direktīva par valsts iestāžu ēku pieejamību. Jā, un arī tīmekļa vietni piestāja. Jā, šī tīmekļa, eh, šī direktīva neatiecas uz ES tīmekļa vietnēm, taču šumā šīs prasības jāizpild. Mēs arī uzskatām, ka Eiropas Savienība varētu būt kā piemērs tiesību īstenošanas iespējai. Direktīva paredz eh, īpašs pasākums, kas uh, ir tādi kā novērošanas eh, uzraudzības pienākumi un eh, arī eh, paziņojums par pieejamību. 2017. gada jūlijā ombuds sāka strateģisku izmeklēšanu par tīmekļu vietu, vietu pieejamību. Viņa ombuda mm, vadītāji uzrakstīja komisijas priekšstādātājiem Eh, Junkeram, ka ir problēmas ar eh, komisijas tīmekļu vietnes pieejamību, eh, interneta pieejamību. Izmeklēšana turpinās, un komisārs nesen atbildēja uz ombuda vadītājas atbildi. Komisijas atbilde drīzumā tiks publicēta. Vēl ir svarīgi norādīt, ka ilgāku laiku esam bijuši iesaistījušies procesā, lai padarītu mūsu pašu tīmekļu vietni pieejamāku. Mūsu tīmekļa vietnē 24 valodās ir pieejama informācija par to, kā var iesniegt sūdzību. 2017. gada aprīlē, aprīlī eh, tika atzīts, ka mūsu tīmekļa vietne ir eh, atbilstoša prasībām par pieejamību. Mēs rūpējamies, lai mūsu tīmekļa vietne būtu pieejama saskaņā ar pēc iespējas vairākiem AAA eh, standartiem. Kopš jūlija ir pieejama tīmekļa vietnē mūsu jaunā pieejamības lapa. Ja jūs vēlaties izlasīt par ša, šīm izmeklētajām lietām sīkāk, tad varat rast informāciju mūsu tīmekļa vietnē. Ombuds uh, rūpējas par to, lai konvencijas prasības tiktu reāli izpildītas, lai tas nebūtu tikai deklaratīvs. Tāpēc viņi turpinās izpildīt savu konkrēto lomu, lai Eiropas Savienības institūcijas atbilstoši atbildētu uz sūdzībām un izpildītu uh, direktīvas prasības. Vēlos uzsvērt, kā ar vienu esam gatavi uzklausīt jūsu sniegto informāciju un mēs tad varam arī labāk uzlabot situāciju. Paldies! Muchas gracias! Liels paldies! Mēs. Um, sekosim, kā ir noslēgušās šīs izmeklēšanas lietas. Došu vārdu Imakulāda Plastienčie. Viņa ir ļoti laba eksperta šai jomā. Viņa arī mūsu sārgeņģeles komisijā saistībā ar visiem invaliditātes jautājumiem. Viņa ir um, priekšsēdētāja vietniece komisijas um, tieslietu ģenerāla direktorātā. Komisija ar Eiropas pieejamības aktu ir bijusi aktīvāk nekā Eiropas parlaments, un tieši Imekolāda ir bijusi tāds kā virzītāja spēks šai jomā, un pateicamies viņai. Lūgumrakstu komitejas vārdā par to, ka viņa atbalsta šādas grupas cilvēku tiesības. Un paldies par visu jūsu darbu, ko veltījāt, lai sagatavotu šo Eiropas pieejamības aktu. Dodu var jums. Liels paldies! Pirms, vispirms paldies par ļoti laipniem vārdiem un paldies par uzaicinājumu pastāstīt jums par to, ka varam jums pastāstīt par to, ko darām, lai īstenot ANO konvenciju, konvencijas par cilvēku ar invaliditāti prasības Eiropas Savienībā. Ir Eiropas eh, invaliditātes stratēģija, ko mēs sākām 2010. gadā, un tās mērķa datums ir 2020. gads. Konvencijas īstenošana ir viens no galvenajiem mērķiem, tomēr tas ir cieši saistīts ar to mērķi, lai cilvēki ar invaliditāti būtu um, ar vienādām tiesībām, lai viņi arī uh, justos, eh, ka viņi var darboties Eiropā bez šēršļiem. Mums ir, mēs turpināsim eh, veicināt eh, pieejamību, jo tas ir priekšnoteikums, lai cilvēki justos pilnvērtīgi. Stratēģija mm, koncentrējas uz astoņām jomām, kuru tad mēs uh, kur mēs arī izvērtējām 2017. gada februārī eh, šos astoņus kritērijus savā progresa ziņojumā. Šajā progresa ziņojumā mums bija divi galvenie mērķi. Pirmkārt, sniegt pārskatu par to, ko mēs darījām šajos gados, un otrkārt, mūsu uzdevums bija identificēt atbildes un atainot to, kā mēs izpildām ANO komitejas rekomendācijas Eiropas Savienībai konvencijas īstenošanai, kā kolēģis no IDF jau stāstīja. Ziņojumā bija iekļauti pamatpunkti, par kuriem pastāstīšu pavisam īsi. Mēģināšu arī jums pastāstīt par jaunāko informāciju šī gada laikā bet tur ir arī ļoti svarīgi pielikumi. Pirmkārt, Tur tika sniegs pārskats par publisko apspriešanos. Šogad mēs arī iesaistījāmies ar organizācijām, kas pārstāv cilvēks ar invaliditāti un arī vispār ar pilsonisko sabiedrību, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Un to pašu var sacīt arī par dalību valstīm un to iestādēm. Uh, Tas eh, komisija ir ļoti svarīgi. Mums bija šī publiskā apspriešanās, saņemam 1500 atbildes. Un galvenās bāžas galvenokārt bija saistīts ar darba tirgus nepieejamību un transporta nepieejamību. Tad arī zināšanas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un arī uh, valsts iestāžu apņemšanās izpildīt uh, konvencijas prasības. Mēs uh, risinām dialogus ar pilsonisko sabiedrību. Šogad mums bija vairāk sanāksmes ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai paskatītos, kā situācija attīstās tālāk. Otrais pielikums paredz, e, sniedz katras darbības aprakstu un ir pār par simts darbībām. Uh, kas ir iekļauts invaliditātes stratēģijā, un tur ir minēts, kas jau ir paveikts un kas vēl ir jādara. Tas ir ļoti svarīgi, jo arī šogad mēs paturpinājām sekot, kā situācija attīstās. Trešajā pielikumā ir konkrētas rekomendācijas un konkrēta atbildu uz katru saņemto rekomendāciju, un tad noslēgumā ir uzsvērts, ko Eiropas Savienības dara, ko komisija, kā arī publiska administrācija dara šajā jomā. Mēs arī sakojam, kā šeit situācija attīstās. Ombuda pārstāvis pieminēja tīmekļa vietnes, mēs arī uzlabojam Eiropas Savienības, Savienības institūciju tīmekļa vietņu pieejamību, ir arī bijuši semināri Un arī tīri iekšēji, kad jauna tīmekļa vietne tiek publicēta, tad mēs, um, palaist, tad mēs arī veicam pārbaudu, cik tā ir pieejama. Ir svarīgi uzsvērt, ka mēs strādājam pie šī jautājuma kā komisija. Un vēl ir jāuzsver, ka tas attiec ne tikai uz komisijas personālu, bet arī uz visiem Eiropas Savienības institūciju birojiem. Tas ir ļoti svarīgi, un mēs to uztveram ļoti nopietni. Un tad vēl es gribu pastāstīt par pēdējo pielikumu. Tas ataino uh, to, ko mēs kā komisija darām īstenojot konvenciju, kā mēs šo jautājumu izvirzām priekšplānā. Uh, 2010. gadā jaunā kompetenču deklarācija iekļāva 45, 46 normatīvos aktus, eh, kuros eh, invaliditāte ir izcelt. Tagad mēs esam uzskaitījuši pār par 130 juridiskiem dokumentiem, kur ir pieminēta invaliditāte. Un es jums arī sniegšu piemērus nesenajai notikuma attīstības gaitai, kas vēl tajos dokumentos nebija iekļaut. Looking, um, looking to the, to the... Runājot par svarīgāko šajā dokumentā, esam nonākuši pie secinājuma, ka šeit vēl nu, daudz darāmā tomēr. And it's not working. No. These clickers are notorious. No, <laughs> it's really, <laughs> uh, yes. Okay, well, that one. Atvainojamies par zināmām tehniskām grūtībām ar prezentāciju, bet tagad šķiet, ka viss ir kārtībā. Tātad, uh, esam nākuši pie secinājuma, ka stratēģijas uh, mērķi paliek aktuāli arī turpmākajiem gadiem, turpmākajiem pieciem gadiem, un uh, ar šādu mērķi padomāt, esmu turpinājuši strādāt visu gadu garumā. Pieejamība ir um, viens no svarīgākajiem aspektiem, par ko turpinām diskutēt. Eiropas pieejamības uh, akts, uh, mūsuprāt, ir um, izstrādās tādā diezgan ambiciozā līmenī. Tas ir, uh, protams, um, tēmēts uz to, lai personām ar invaliditāti būtu pieejami dažādi pakalpojumi bet arī, piemēram, um, interneta pieejamības um, aspekti. Arī tie ir vēl jāpilnveido. Par īstenošanas pasākumiem varbūt um, sīki neraksturošu visas iniciatīvas, bet izcelšu varbūt svarīgākās. Šeit uz ekrāna jūs redzat svarīgākos pasākumus katrā no darbības jomām. Un, piemēram, runājot par uh, līdzdalības uzlabošanu, un šeit mums ir iniciatīva izstrādāt Eiropas invaliditātes vadlīnijas. Un tā ir tiešām svarīga iniciatīva, jo kopā dalība valstīm pie tā ir jāstrādā, jo dalība valsts ir nu, kompetents par šīm lietām, bet vēlamies izstrādāt tā, uh, tādu uh, karte, kuras turētājiem ir pieejami pakalpojumi un, un dažādi pabalsti visā Eiropas Savienībā. Runājot par definīcijām. Mēs jau palīdzam dalību valstīm šeit. Šis ir svarīgs jautājums, kur arī konvencijā nav īsti skaidrības par to, kā tad īsti izvērtēt. Eh, vai cilvēktiesību aspekti, kas figurē konvencijā, tiešām visur tiek ievērot. Tas ir eh, tāds pastāvīgs process, eh, un mēs palīdzam dalību valstīm. Attiecīgi šajā procesā rast eh, mūsu taustību pareizos risinājumus. Šeit darbojas mūsu ekspertu tīkls, mēs apkopējam attiecīgo informāciju par situāciju dalību valstīs, un vēl vēlos eh, sociālās aizsardzības jomā aizstāt sociālo tiesību pīlāru. Tas, protams, ir plašāks koncepts, bet šeit es to pieminu tādēļ, ka um, invalīdu tiesības šeit eh, ir tāds īpašs aspekts. Mēs kopā ar ekspertiem strādājam pie tā, lai apzinātu datus, um, apkopotu datus šajā jomā un gūt rekomendācijas par to, kā tad e, invaliditātes aspektus e, iestrādāt e, sociālo, sociālā pīlāra dažādās jomās. Un, un, un kā to aktualizēt. Tāpat arī kā sabalansēt profesionālo un personīgo dzīvi personām ar invaliditāti. Komisija ierosina nu, pirmo reizi pievērst īpašu uzmanību arī, arī bērniem, kuriem ir bērni ar invaliditāti, kur, atbild, kur atbildīgi par, teiksim, nu bērnu vai, vai radinieku aprūpi, savu vecāku aprūpi vai, vai citu ģimenes locekļu aprūpi. Un šeit ir nepieciešami adekvāti pasākumi, kas ļauj šīm, šīm personām sabalansēt profesionālo un ģimenes dzīvi. Vispēcot, eh, atsaukšos uz eh, darbu mm, ārējā dimensijā. Šeit mēs izstrādājam indikators, un tas ir nu, svarīgi tātad, kas eh, saista konvencijas aspektus ar ilgspējīgas attīstības mērķiem. Tad ilgspējīgas attīstības mērķos ir jābūt noteiktiem mm, kritērijiem, kas. Ne, ņem vērā nu, personu invaliditātes tiesību ievērošanu. Lūk, tas ir vēl viens labs um, piemērs mūsu darbībai. Jā, nu, šķiet, ka mans, uh, man atvēlētais laiks iet uz beigām, bet, uh, protams, mēs turpinam arī um, tādas um, um informēšanas uh, pasākums, sabiedrības informēšanas pasākums. Mēs um, palīdzam dalību valstu atbildīgām iestādēm, um, tātad uh, tīkloties tā sacīt, un uh, Eiropas Savienības līmenī spriest par tādiem svarīgiem elementiem, kā piemēram bēgļi ar īpašām vajadzībām, kā īstenot konvencijas pāntus uh, un, un normas attiecībā šīm personām, kā izvērtēt viņu īpašās vajadzības. Un noslēgumā vēlos sacīt, ka mēs turpināsim darbu pie. Pie konvencijas īstenošanas mūsu stratēģijas eh, kontekstā. Turpināsim izmantot rekomendācijas kā tādas vadlīnijas un vēl kas ir svarīgi. Stratēģijā figurē šis nu, tā sauktais mainstreaming eh, aspekts, proti uh, iekļaut š, šīs tiesību jomas citās politikas jomās aspektos, nu, piemēram, pasažieru tiesības, tātad eh, dzelzceļa transporta kontekstā arī šeit to nepieciešams ievērot. Turpinām konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību. Nākamā, nākamgad mēs uzsāksim tādu pārdomu procesu, lai sagatavotos un izvērtētu, gūtu labu pārskatu par to, kā tas stratēģija strādā, darbojas, lai sagatavotu nākamos eh, pasākums, nākamos soļus pēc 20. gada. Un lai šī informācija varētu tikt izmantot arī tam, lai sagatavotu periodiskus pārskats, un tuvākiem pārskatām jābūt gatavam 21. gadā. Un šajā kontekstā vēlos izcelt um, un pateikties par darbu, kas ir veikts um, šeit, uh, parlamentā. Šeit atsaucos uz uh, ziņojumu, kas tika pieminēts jau iepriekš, ziņojums par um, Eiropas um, imunitātes stratēģijas īstenošanu. Paldies par uzmanību. Esmu jūsu rīcībā. Muchas gracias, Inmaculada. Paldies, Inmaculada. Līdz ar to um, pirmā paneļa diskusija noslēgusies. Nu, ko priekšstādā tad pārējiem pie nākamās paneļa diskusijas, ko vadīs mana uh, kolēģe Gufrīdas kundze. Paldies! Labrīt visiem! Man ir tiešām prieks būt uh, um, grupas uh, priekšsēdētāju un pārstāvēt uh, šajā seminārā uh, mūsu līgumrakstu komiteju. Līgumrakstu komiteja ir kā atsauces punkts, un Mēs esam tie, kas uh, tiešā veidā sazinās gan ar cilvēkiem ar invaliditāti un organizācijām, kas tos pārstāv. Tādēļ mums ir lieliska šāda iespēja paturot prātā, ka um, cilvēku, kas vēršas pie mums, ir ļoti daudz. Domājot par uh, cilvēku cienīgu dzīvi, līdztiesīgām iespējām. Uh, Uh, vienlīdzīga pieeja darba tirgum. Tie ir jautājumi, kurus nedrīkstam nevienā brīdī aizmirst. Cilvēkiem ar invaliditāti ir pilnībā jābauda visas cilvēktiesības un pamata uh, brīvības. Tādēļ no sirds gribētu pateikties visiem, kas šodien ir ieradušies un uh, piedalīsies šajā seminārā. Ļoti augstu vērtēju arī mūsu runātājus, kas izteicās līdz šim. Un prieks, ka šodien pie mums ir arī organizācija pārstāvi, organizācijas, kas tiešā veidā pastāvīgi strādā cilvēkiem ar invaliditāti. Un viņu pienesums, viņu pieredze ļauj mums radīt mūsu darbam pievienoto vērtību. Parlamentā pagājušajā gada septembrī pirmajā lasījumā ar lielu vairākumu tika apstiprināts pieejamības akts, cilvēkiem ar invaliditāti, un, kā jūs zināt, tur ir zināmas jaunas prasības attiecībā uz vietu preču un pie, pakalpojumu pieejamību vienotajā tirgu. Tas ir ceļa sākums, mums ir jāiet uz priekšu, jāpanāk progress, un tas notiks pateicoties arī informācijas apmaiņai ar pārstāvības organizācijām. Invaliditātes politika, kas nodrošinātu kvalificētu atbalstu, uh, integrāciju sociālajā un darba dzīvē, ir viens no mūsu pamatmērķiem, un es tiešām esmu pārliecināta, ka pastāvīgi strādājot, cītīgi strādājot, kā esam to darījuši, mēs ļausim uh, šos mērķus noteikti sasniegt. Un otrajā seminārā mēs uzklausīsim trīs organizāciju pārstāvju darbus, Šīs ir organizācijas, kas tiešā veidā sadarbojas ar cilvēkiem ar invaliditāti, un šeit pie mums ir Inclusion Europe, uh, Eiropas neatkarīgas dzīves tīkla pārstāvis, kā arī pakalpojums sniedzēja cilvēkiem ar invaliditāti. Un šobrīd uh, gribētu sveikt mūsu vidū Giljemu Žakino, kas ir atbildīgs par Inclusion Europe darbu, tālāk Zārat Todd, kas ir Enil direktore Eiropas tīkls neatkarīgai dzīvei, un Tomā Biņāla um, cilvēks strādā Eiropas asociācijā pakalpojums sniedzējiem cilvēkiem ar invaliditāti. Aicinātu visus iekļauties jums pie, piešķirtajā laikā, atgādināšu desmit minūtes, un pēc tam pēc jūsu uzrunām pāriesim pie jautājumu atbilžu uh, raunda. Lūdzu, Žakino kungs, lūdzu. Thank you, uh, Mrs. Uh... Nu, paldies, Krislīdas kundze. Pirmkārt, mēs pateicāmies jums par uzaicinājumu piedalīties šajā seminārā. Tad tiesā jautājums par to, vai tā tad uh, ir tiesības uz uh, laulātu dzīvi personai intelektuālu invaliditāti vai, vai teiksim, šām personām tiesības eh, balsot. Nu, lūk, da, daži piemēri tam, kā tiek diskriminēti cilvēki ar intelektuālu invaliditāti vai, vai garīgām problēmām. Trīs eh, diskriminācijas formas vēlos pieminēt, kas ir mūsu prioritārie eh, darbības momenti. Pirmkārt, tiesība, rīcības spējas atņemšana šādiem cilvēkiem. Ja? Tātad viņi zaudē kontroli pār savu dzīvi. Es jau to pieminēju. Mūsu organizācija septiņu miljonu cilvēku vārdā, kuriem ir garīgi traucējumi, bet mēs uh, atkal un atkal saņemam šādas uh, sūdzības. 71 uh, organizācija ir mūsu tīklā no 38 valstīm, un uh, šī naucojusi prakse liecina par to, ar kādiem stereotipiem saistās uh, garīga atlicība. Uh, invaliditāti šeit, kas ļauj viņiem, neļauj viņiem gūt sociālo aizsardzību, veselības aprūpi, līdzlību darba tirgu, um, um, ģimenes uh, dzīve, laimīga dzīve, kā, kā tāda viņiem bieži vien ir liekta. Piemēram, uh, mēs redzējām arī pie, konkrēti piemēru par piespēju sterilizāciju iepriekš. Tāpat arī institucionalizācija. Vairāk kā deviņi cilvēki ar intelektuālo um, invaliditāti Eiropā ir lemti Um, vienveidzība ārpus sabiedrības viņiem um, bieži vien bērni ar garīgiem traucējumiem arī neuzauga ģimenēs, nemācās um, parastajās um, vispārākas izglītības skolās, um, bet īpašās iestādēs, tas liedz viņiem iespējas uh, izvēlēties, ar ko dzīvot. Tas liedz viņiem privātās dzīves iespējas, iespējas dibināt savu ģimeni. Nu, par to mans kolēģis pēc, pēc brīža vēl vairāk stāstīs, bet visbeidzot, tāpat arī trūkst saprotams informācijas un, un um, komunikācijas, kas cilvēkiem ar intelektuālu invaliditāti liedz iespēju piedalīties sabiedrības dzīvē, uh, gūt piekļuvi dažādiem pakalpojumiem, par ko runā arī potencijas kundze no Eiropas uh, komisijas no pat pirms brīža. Bieži vien trūkst uh, šiem cilvēkiem pašiem zināšanu par viņu tiesībām, par ko bieži vien pilsētiskās sabiedrības organizācijas arī mums sūdzās. Un to atspoguļo arī lūgumraksti, kas ir jūsu rīcībā šodien, piemēram, Austrijas valsts piedarīgā lūguma raksts, ko, par ko spēdīsiet vēlāk, tiešām liecina par to, kā šis informācijas trūkums negatīvi ietekmē cilvēku dzīvi dažādos veidos. Pat īrijas valsts piedarīgā lūguma raksts liecina par to, ka bieži vien lauksaimniekiem nav pieejama informācija viņiem saprotamā formātā. Tomēr tiek prezumēts, ka viņiem jāvēro viens tās pašas tiesības. Lūk, tas viss liecina par to, ka cilvēkiem ir nepieciešams īpašs atbalsts, jo sevišķi šiem par sievietēm un bērniem. Viņiem bieži nāk saskarties ar diskrimināciju, tādēļ, ka viņiem ir karīgi traucējumi, piemēram. Nu, un, Pret šiem stereotipiem jācīnās. Jāsniedz cilvēkiem uh, informācija par pašnoteikšanās uh, tiesībām, un tam nepieciešami dažādi pasākumi. Nu, piemēram, 2000. gadā esam uh, izveidojuši īpašu Eiropas platformu pašu aizsardzības platformu, tā mēs viņu saucam, bet tā patiesībā ir domāta cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti, lai dot viņiem iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanai, jo šī lēmums karmiņus. Šeit ir nepieciešama profesionāla mm, palīdzība, pedagogi, e, skolotāji, e, zinātnieki, tiem visiem jāvērš uzmanība uz to, kā uzlabot šo personu tiesību ievērošanu. Nu, piemēram, mūsu e, biedri Ungārijā aktīvi sadarbojas ar pol policiju, lai nodrošinātu to, ka cilvēki ar Uh, garīgiem traucējumiem, kuri kļuvuši par nosviedzības upuriem, uh, lai viņu tiesības tiktu ievērēts, lai viņiem būtu iespējas uh, iesniegt prasības, sūdzības, nā tālāk. Tāpat arī Eiropas tiesība aktos 12. gada direktīva, trešais punkts, tiesības uz, uz um, godīgu tiesu un tiesības uz, uz to, lai tiktu saprasties procesā. Uh, Nedrīkst pieļaut to, ka šo personu vārdā tiek pieņemta lēmuma, kas viņus skar, jādod viņiem atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai viņi varētu atbildēt paši par savu dzīvi. Daudziem mūsu projektiem un pasākumiem bieži vien tiek uh, organizēties šiem cilvēkiem, kurus mēs saucam par pašu uh, uh, aizsargāšanās advokātiem, tā, tā sacīt. Īpašs projekts tika izstrādāts, lai atbalstītu koleģiālu mācīšanos. Cilvēki ar intelektuālu invaliditāti tika apmācīti, lai sniegtu atbalstu līdzīgām personām, viņu bērnu brāļiem, tā sacīt, lai uh, palīdzēt viņiem kontrolēt pašiem savu dzīvi un kļūt par aktīvākiem pilsoņiem. Šī iniciatīva labs piemērs tam, kā um, var atbalstīt neatkarīgu dzīvesveidu šīm personām. Tāpat arī mēs eh, sekmējam eh, viegli pieejamas gan rakstiskas, gan mutiskas informācijas izplatību un, un nodrošināšanu, lai nodrošinātu, ka visa rakstiskā un mutiskā informācija kas tiek sniegt dažādos eh, sabiedriskos procesos, būtu pieejama visām personām, saprotam visām personām. Mēs izstrādājam Eiropas vadlīnijas par šo eh, viegli lasāmā formāta eh, kritērijiem. Esam veikuši kampaņu kopā ar citām organizācijām, lai nodrošinātu to, ka, ka pieejamības aktā tiek ņemt vērā arī šie aspekti. Akts tiek pieņemts septembrī. Uh, ir nepieciešams, lai šī informācija būtu saprotama personām ar intelektuālu invaliditāti, lai viņi arī apzinātos, kādi pasākumi notiek Eiropā. Mums ir arī tāda pasākuma, kā vadītāju apmācība, tādošu personāla apmācība. Tā ir laba iespēja viņiem izstrādāt šīs pašu aizsardzības, tā pašu nu, noteikšanās spējas, un, un, un lai politiķiem tā informācija būtu pieejamā formātā. esam tikušies ar deviņiem eh, deputātiem, lai runātu par eh, vardarbību pret eh, sievietēm, kas atrodas nu, tad, aprops institūcijās vai, vai ehm, citās institūcijās. Konvencijā īsteno gan dalību valstu, gan Eiropas līmenī. Eiropas invaliditātes stratēģijā, par ko tagad pat labam tiek intensīvi spriests, Tas viss jāņem vērā. Eiropas Savienībai jābūt ambiciozākai, sekmējot uh, apvienotā nācija konvencijas uh, aspektu īstenošanu un cits starpā invaliditātes stratēģiju. It means, for instance, including Šeit nepieciešami skaidri mērķi attiecībā uz deinstitucionalizāciju. Jārunā par, par to, kā risks spējas atņemšana uh, nav pieļaujama. Tam ir jāfigurē kā tādam prioritāram mēķim stratēģijā. Eiropas Savienībai jābūt kā piemēram visām dalību valstīm īstenot konvencijas normas. Tas nozīmē, nu, ka piemēram Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēm jābūt uh, pieejamām. Ir nepieciešams būtiskas konsultācijas un, teiksim, aktu uzraudzība. Tam visam jābūt pieejamam visiem uh, um, sabiedrības locekļiem. Daži no šodien izskatāmiem lūgumrakstiem to ir izstrādājušas personas ar intelektuālo invaliditāti, un tas tā ir laba liecība par procesa šo raksturu. Ir alaši jānodrošina, ka informācija, kas tiek sniegta Eiropas Savienības pilsoņiem, ir um, vispusīgi pieejama. Protams, desmit minūtes ir par maz, lai apspriestu visus mūsu pasākumus vai, vai rekomendācijas, bet noslēgumā vēlos uzdot jums jautājumu, nevis kā, ne kā tiesnesis, bet kā atbildīgs pilsonis. Ko jūs esat gatavi darīt, lai veidotu iekļaujošāku sabiedrību? Paldies! Grazie, signor! Paldies, Žakino kungs! Paldies jums arī par kopsavilkumu un, un paldies, ka ieteicāt, iekļāvāties uh, jums atvēlētajā laikā. Tagad vārds Zara Toda, desmit minūtes vēl aizvien lūdzu. Paldies! Liels paldies par iespēju uzrunāt komiteju. Enil ir cilvēku organizācija, kas strādā visā Eiropā ar mērķi veicināt un aizsargāt cilvēku ar invaliditāti tiesības uz neatkarīgu dzīvi. Mums tas nozīmē, ka cilvēkiem pašiem ir kontroli pār savu dzīvi, un mums ir pietiekams atbalsts, lai ļautu šiem cilvēkiem aktīvi iesaistīties sabiedrībā. Šie cilvēki pārstāv cilvēks, cilvēces daudzveidību, tomēr tas, ka tie ir izslēgti no sabiedrības, ir, mm, ir mm, pamanāms mm, tādēļ, ka šo cilvēku vienkārši nav ielās. Daudzu gali, dalībvalstu ielās, um, galvaspilsētu ielās uh, cilvēki ar invaliditāti nav redzami, un paturot prātā, ka cilvēki ar invaliditāti ir 15% no visiem iedzīvotājiem, nu, tas, tā jau ir, tas ir ļoti skaidrs signāls. Visus savus slaidus pilnībā nelasīšu, tur informācijas ir ļoti daudz, tādēļ īpaši ieskicējuši kādu jomu, kur strādājam. Tas ir 19. Uh, pants. Uh, ANO konvencijā par uh, personu ar invaliditāti tiesībām. Tāds vispārīgs komentārs no manas puses. Mūsuprāt, ir jābūt pilnīgai skaidrībai par to, ko šis konvencijas pants saka, jo tas, ko esam uzzinājuši desmit gadus dzīvojot ar šo konvenciju, ir sekojošais, lai arī mums šķiet, ka šie panti ir skaidri. Dažu pāntu interpretācija patiesībā nav tik skaidra, ka mums kā invaliditātes aktīvistiem to vēlētos. Tādēļ uh, mūsu, mēs pavisam nesen esam uh, pauduši savu komentāru par 19. pāntu. 19. pāntā tiek konkrēti minēta neatkarīgā dzīve. Un uh, Tur tiek runāts gan par tiesisko, gan sociālo aizsardzību. Tur ir horizontāla pieeja saistībā ar visiem personu ir invaliditāti cilvēku tiesībām. Cilvēkam jābūt tiesībai būt daļai no sabiedrības un dzīvot savu dzīvi. Īpaši gribētu izcelt trīs šķēršļus. Šķēršļu saraksts gan ir ļoti garš. Ir milzīga problēma paturpināt Vilama teikto saistībā ar tiesiskās kapacitātes pieņēmumu. Ko nozīmē cilvēkam iespēja lemt par savu dzīvi? Ja jums visu laiku pastāvīgi ir jāparāda, ka jums ir spējas pieņemt lēmumus, kādā veidā var nodrošināt cilvēkam kontroli par savu dzīvi. Um, pārējiem cilvēkiem netiek uh, visu, lūgts visu laiku attaisnoties par sliktiem uh, lēmumiem dzīvē, bet uh, ja to dara cilvēki ar invaliditāti, pieņem šādu lēmumu, tad pastāvīgi tiek apšaubīta viņu rīcības spēja. Ir vesela virkne mehānismu, kas ļauj uh, īstenot esošos tiesiskās un sociālās aizsardzības līdzekļus. Šobrīd lielā mērā uzraudzība ir atkarīga no pilsoniskās sabiedrības iestādēm vai atsevišķiem cilvēkiem, kas, pārliec, kas mēģina strādāt pie tā, lai likumi pārvērstos arī darbos. Diemžēl vēl aizvien ir aizvien pieaugoša tendence institucionalizēt. Galvenais moto, ir, mūsu moto ir institūcijas nav, iest, nav risinājums, tomēr krīzes laikos redzā, redzējām, ka institucionalizācija tiek veicināta kā variants, kā risinājums, un ja mēs runājam par cilvēkiem un viņu tiesībām un rīcības spēju, tad institūcijas nav atbilde. Okay. Um, one of the core Viens no pamat elementiem mūsu šajā vispārīgajā komentārā par pantu ir aicināt monitorēt un sankcionizēt neatbilstības gadījumus pamata pieejamības prasībām standarta pakalpojumiem. Ja nav pieejas pamata pakalpojumiem, jūs automātiski tiekat nodalīts lielākā daļa personu ar invaliditāti, viņiem ir nepieciešama pieeja uh, parastām lietām, tām pašām, kur, kam visiem pārējiem. Tādēļ, ja mēs uh, veicinātu pieejamību un nodrošinātu to tādiem standartu pakalpojumiem, tas nozīmētu, ka mēs ne tikai um, Tātad nodrošinam vienlīdzīgu attieksmi, bet nebūtu jātērē nauda šādai segregētai pieeģai. Mēs vēlētos, lai papildus finansējums tiktu piekļauts arī šī neatkarīgās dzīves iespējai lai pakalpojumi būtu iekļaujoši un pieejami. Cilvēki ar invaliditāti vēlas būt daļa no sabiedrības. Mums ir ļoti daudz, ko sabiedrībai dot. Ja esam nodalīti un mēs esa, neesam daļa no sabiedrības, mēs sabiedrībai arī pilnībā nespējam sniegt savu spēju potenciālu. Ir jābūt pienākumam izvairīties no šķēršļiem un nodrošināt pieeju atbalsta pakalpojumiem. Ja mēs uh, netiksim vaļā no šiem šķēršļiem, tad nākotnē uh, tas izmaksās vēl jau vairāk. Mums jāpārliecinās, ka cilvēki ar invaliditāti un tos pārstāvošās organizācijas tiek aktīvi iesaistītas lēmumu pieņemšanas procesā saistībā ar pakalpojumiem, to attīstību, lai mēs veidotu uh, iekļaujušas un pieejamas pakalpojumus visiem. Valsts finansējumu nedrīkst tērēt tam, lai tiktu atjaunotas, uzturētas institūcijas jebkādā veidā. Šobrīd redzam, ka Eiropas struktūra fondi vairākās valstīs tiek izmantoti institucionalizācijas veicināšanai un veidošanai. Tas neatbilst UNCRPD garam un idejai. Tas arī neļauj mums nodrošināt kvalitatīvu dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti. Viena no lielākajām problēmām viens no lielākajiem jautājumiem, pie kā ir jāstrādā, lai nodrošinātu sociālo un tiesisko aizsardzību un tos robus, kas šobrīd jau pastāv, ir informācijas pieejamība. Pastāv ļoti daudz aizsardzības veidu, tomēr šobrīd nepieciešams uh, grāts jurisprudencē, lai patiesībā saprastu, spētu izkristalizēt šos aiz, esošos aizsardzības veidus. Tad ir nepieciešama skaidra pieejama informācija, lai cilvēki ar invaliditāti varētu paši izmantot šos aizsardzības līdzekļus. Ir jānodrošina taisnīgums, kas nozīmētu nedārgs taisnīgums, lai cilvēki varētu to atļauties un izmantot esošos mehānismus. Ir jāpārliecinās, ka personas ar invaliditāti tiek konsultēts attiecībā ar šo mehānismu izveidi. Nav jēgas izstrādāt mehānismus, kas liek uh, personām ar invaliditāti vai organizācijām tērēt daudz naudas, ja tas nav obligāti nepieciešams risinājumu panākšanai. Un nobeigumā Enil uzskata, ka izvēle un kontrole ir visa mūsu darba pamatā. Tas ir pamats tam, kādēļ mēs cīnāmies par neatkarīgu dzīvi. Vai ir iespējama izvēle un kontrols iespējas pār jūsu dzīvi, ja jūs nezināt, kāda veida aizsardzība jums ir pieejama, ja jūs nesaprotat, kā iekļauties šajā sistēmā? Šobrīd uh, personām ar invaliditāti no, viņ, no tām tiek sagaidīts, ka viņi krietni vairāk nekā cilvēks parastais zinās par tiesību mehānismiem, lai viņi piekļūtu tiem pašiem pakalpojumiem, ko visi pārējie dara, pat nedomājot. Un tā ir milzīga problēma. Liels paldies par uzmanību. Ja jums ir kādi jautājumi, tad ar prieku beigās tiem atbildēšu. Grazie. Liels paldies, Todas kundze. Arī jūs izcili iekļāvāties jums atvēlētajās desmit minūtēs, un tagad dodu vārdu pēdējiem runātājiem Tomas Biņālkungam. Lūdzu. Uh, thank you very much. Uh... Liels paldies priekšsēdētājiem par to, ka uzaicinājāt mūs piedalīties šajā ļoti interesantajā un svarīgajā seminārā. Redzēju otrās sesijas nu, nosaukumu, un tur tika runāts par personu ar invaliditāti, tiesisko un sociālo aizsardzību. Pirmā ideja, kas man iešāvas prātā, bija tas, ka iespējams mums vajadzētu domāt par uh, um, sociālo un juridisko iekļaušanu, jo aizsardzība kā termins iespējams tika izdomāts tad, kad uh, mēģinājām uh, rūpēties par cilvēkiem ar invaliditāti tā vietā, lai tos iekļaut vienkārši sabiedrībā. Protams, ir jābūt aizsardzībai, aizsardzība jānodrošina, bet tajā pašā laikā ir jāpārliecinās, ka šīs personas tiek iekļauts sabiedrībā. Nu, tā tāda ideja, ko paturēt prātā manas prezentācijas laikā. Kas tad mēs esam? Uh, Es strādāju nedaudz atšķirīgā pusē, pretstatā pārējiem runātājiem. Uh, aprūpes die, uh, pakalpojumu dienests Briselē, ES, EASPD. Mēs pārstāvam aptuveni 15 tūkstošus uh, aprūpes dienestu vairāk nekā 33 valstīs, ārpus Eiropas Savienības. Uh, Aprūpe, izglītība, nodarbinātība ir mūsu darba pamatjomas, bet, protams, saraksts ir garš. Esam partners Eiropas Savienībā, sadarbojamies ar Eiropas komisiju, mums ir draugi arī Eiropas parlamentā, un esam iesaistīti arī Eiropas padomē un ANO. Esam biedri, esam pušu konferences viena no pusēm, un cītīgi sadarbojamies arī ar kolēģiem Briselē, pārstāvam personas ar invaliditāti un citus NVO. Kāds ir mūsu mērķis? Mēs vēlamies veicināt efektīvus un augsta, augstas kvalitātes pakalpojumu sistēmas atbilstošā no konvencijai. Šodien esam daudz dzirdējuši par to, ka vēl aizvien ir ļoti daudz institūciju, kas nodala personas ar invaliditāti Eiropā, vēl aizvien ir daudz īpašo skolu, arī tas nodala no sabiedrības personas ar uh, invaliditāti un neļauj tiem piekļūt uh, tradicionālajai izglītības sistēmai. Mēs strādājam jomā, kas sniedz šo, šos pakalpojumus, bet aktīvi strādā pie tā, lai situācija mainītos un būtu atbilstība ANO konvencijai. Visi mūsu biedri aktīvi atzīst un piedalās diskusijās, sarunās nodrošina labās pieredzes apmaiņu attiecībā uz to, kā vislabāk atbalstīt personas ar invaliditāti esošajā satvarā. Tādēļ um, aktīvi strādājam šajā jomā. Gribam pārliecināties, ka personas ar invaliditāti uh, var pied, būt daļa no sabiedrības, vienlīdzīgi kā pārējie, tiem ir vienlīdzīgi pieeja veselības, izglītības, nodarbinātības, ekonomiskai un kultūras videi, un viņi dzīvo neatkarīgi un viņiem ir brīvība pieņemt pašiem savus lēmumus. Kā to darām? Mēs strādājam ļoti daudzās jomās mēģināšu tā īpaši izcelt tikai dažas no tām. Pirmkārt, darbs un nodarbinātība. Mūsu biedri sniedz atbalsta nodarbinātības pakalpojumus, socioekonomiskos uzņēmumus un arī organizē dažādās veidos seminārus. Mēs mēģinām izm izmantot mūsu biedru pieredzi, zināšanas, sniedzot uh, padomas un konsultācijas likumdevējam attiecībā uz to, kā uzlabot likumdošanu. Piemēram, jauniešu garantijas, tas ir viens tiesību akts, pie kā esam strādājuši. Tā ir ļoti svarīga Eiropas politika. Uh, vai tā ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti. Daudzās valstīs nē, ir jāpiemēram. Lai tu iesaistītos jauniešu garantijā, tev ir uh, jāpies, jāies, jāierakstās reģistrā, bet personas ar invaliditāti, kas saņem uh, invaliditātes pabalstu, nevar iesaistīties šajā reģistrā un, attiecīgi, jauniešu garantijas iet gar dēgunu. Ir daudz citu gadījumu. Ilgtermiņa atbalsts personām ar invaliditāti. Uh, kas ļauj tām palikt darba vietā, tādējādi nodrošinot tiem pietiekamu darba pieredzi, lai varētu izmantot šo jauniešu garantijas iespējas. Strādājam arī pie politikas ziņojumiem. Pavisam nesen publiskojām ziņojumu, kurā tika demonstrēts, ka valsts finansējums ļaujot personām ar invaliditāti nonākt darba vietā, ir krietni lētāk nekā to nedarīt. Tas tāds padoms nodokļu maksātājiem. Uh, Mēs aktīvi atbalstām to, ka personas ar invaliditāti iesaistās darba tirgu. Nu, protams, ANO konvencija, tiesības, vērtības, empātija un tā tālāk, bet tīri arī ekonomiski Eiropai tas ir svarīgi. It īpaši laikā, kad mm, iedzīvotāji Eiropā noveco. Strādājam arī pie iekļaujušas izglītības. Mums ir biedri, kas ir īpašās skolas. Iekļaujošās skolas mēģinām strādāt kopā, lai nodrošinātu, ka specializētās skolas uh, pāriet pie iekļaujušas izglītības modeļiem. Tas mums ir svarīgi. Un prieks, ka arī Eiropas institūcijas finansē daudzus projektus, kuru mērķis ir mūs atbalstīt šajā darbā. Neatkarīga dzīve un uz kopienas balstīt pakalpojumu Eiropā vēl aizvien ir ļoti daudz institūciju, šādas īpašo iestāžu, tas pats par sevi skaidrs, bet mēs pārli mēģinam pārliecināties, ka mēs uh, atsakāmies pamazām no novecojušām šādām iestādēm un pārējiem uz kopienas balstītiem pakalpojumiem, bet tam būs nepieciešams laiks un nauda, bet tādēļ aktīvi to strādājam un sazināmies arī ar kolēģiem. Agrīna intervents, ļoti svarīgs jautājums, dzirdējām par iekļaujošu izglītību, par tās lomu, bet tīri No empātijas un vērtību skatu punkta raugoties, tas, protams, ir svarīgi, bet tajā pašā laikā jāatzīst, ka jo agrāk tiek pārtraukta uh, persona ar invaliditāti izslēgšana no sabiedrības, uh, jo dārgāk tas sanāk. Ja persona visu bērnību ir bijusi izslēgta no sabiedrības, tad vēlāk darba tirgu izmaksas būs krietni augstāks. Strādājam arī pie tehnoloģijām, kuru centrā ir persona. Uh, kā tehnoloģijas var mums sniegt labākā veidā pakalpojums uh, gan uh, personām ar invaliditāti, gan arī sociālās uh, aprūpes kontekstā kopumā un arī darbs ar cilvēkiem gados. Māksla un sports pieejamība, pie kultūras pieejamība, sporta nodarbība pieejamība, arī pie tā strādājam, par pamatu izmantojam Eiropas finansējumu. Un vēl kāda joma, pie kā, par kuru esam bieži runājuši, Sociālo dienestu nozara Eiropā rada vairāk nekā 1,7 miljonus darba vietu pēdējo desmit gadu laikā. Darba vietu šajā jomā ir daudz. Bērnu aprūpe, persona ar invaliditāti, aprūpe vai atbalsts tiem patiesībā ir pareizāks mm, termins. Un uh, atbalsts uh, cilvēkiem gados dzīvot neatkarīgu dzīvi. Uh, Darba vietas ir, bet neviens vairs negrib tajās strādāt. Gan valsts finansējums ir samazinājies, kā rezultātā šīs uh, darba vietas ir um, par zemu apmaksātas, uh, arī karjeras izaugsme nav īsti pievilcīga. Jaunieši mūsdienās labāk uh, strādā um, lielveikalā nekā aprūpes pakalpojumu jomā. Arī tā ir problēma, tādēļ mēģinam strādāt pie tā, lai sociālo pakalpojumu nozare būtu iekļaut sociālajā dialogā. Šobrīd sociālajā dialogā šī joma nav pārstāvēta. Un man prieks jums teikt, ka nākamnedēļā darba devēju federācija nāks klajā ar uh, Eiropas sociālo uh, darba devēju fed federāciju. Un viņi konkrēti plāno strādāt pie šiem jautājumiem Eiropas līmenī un mēģināt šīs problēmas atrisināt un noteikti arī viņi būs Eiropas institūciju partners. Migranti ar invaliditāti ļoti plašs un svarīgs jautājums. Komisija pavisam nesen piekrita finansēt kādu projektu, bet mēs pavisam nesen apņēmāmies atrast migrantiem ar invaliditāti attiecīgos uh, tos sociālos dienas, kas tiem būtu nepieciešami gan Itālijā, Grieķijā. Uh, gan arī Somijā, Austrijā un citās valstīs. Ārkārtas dienesti un personas ar invaliditāti spējas atrast labāko risinājumu konkrētos atbalsta dienestus. Šobrīd esošais rops rada visai liels problēmas un arī citi plašāki jautājumi. Transversāli jautājumi. Personas ar invaliditāti, kā tām ļaut uh, palīdzēt, organizēt viņu saņemto atbalstu un pakalpojumus. Arī jauni finansējuma veidi, struktūra fondi ir ļoti noderīgi, protams, tie atbalsta pārēju uz kopienu balstītiem pakalpojumiem. Lielā mērā strādājam pie Junkara plāna, Eiropas investīciju plāna. Tas ir labs veids, kā pātrināt jaunas sociālās infrastruktūras būvi un attīstību. Tur ir zināmas taktiskas problēmas, bet arī valsts iepirkums, valsts atbalsts, arī tās joms, kur strādājam. Nākotne sarežģīts jautājums. Bet mums ir jāmaina domāšana galvenajām pusēm. Iekļauj, iekļaušanai ir jābūt uh, politiskās darba kārtības centrālajiem punktam. Nesen redzēju uh, citātu, ka ceļa uz mieru nav, miers ir mūsu nākotnes ceļš. Es gribētu nedaudz to pamainīt. Iekļaušana uz, uz to ceļa nav. Tas ir mūsu ceļš, kas jāiet. Uh, līdzražošana, līdzattīstība, tas ir svarīgs jautājums, un mums ir jāintegrē šī politika. Iekļaujuši sabiedrību nenodrošināsim, ja vien tie, kam ir plašākās zināšanas par sociālo iekļaušanu personām ar invaliditāti, ja šie cilvēki nes, netiek iesaistīti. Mums ir jāsazinās ar darba devējiem, vietējām reģionālām iestādēm. Visi, kas šodien runāja, koncentrējas uz invaliditātes jautājumiem, tas, protams, ir ļoti svarīgi, bet tajā pašā laikā ir svarīgi runāt arī ar citiem partneriem un citām pusēm. Ir jātīsta zināšanas un pieredze, bieži vien trūks datu, it īpaši Eiropas līmenī par daudziem no šiem jautājumiem, gan saistībā ar personām ar invaliditāti, gan arī sociālajiem pakalpojumiem. Eiropas līmenī nav datu, kas parādītu, cik daudz publiskā finansējuma nonāk sociālajos pakalpojumos Eiropā. Nesaprotam, kādas ir tendences pēdējo desmit gadu laikā, pie tā ir jāstrādā. Un no mūsu perspektīvas mēs, kā sociāla dienestu uh, un pakalpojumu sniedzēji, mums ir jāstrādā pie principa, ka uh, sociālie dienesti ir, ir izmaksas. Nē, tā nav, tās ir investīcijas, un to vajadzētu saprast un atzīt vēl, un veicināt arī Eiropas līmenī. Paldies! Tanti grāts! Liels paldies! Paldies jums, Biņālkungs! Liels paldies visiem runātājiem par jūsu uzrunām! Un, nu, kā jau iepriekš minēju, tagad dosim vārdu paust komentārus un jautājumus saistībā ar to, ko dzirdējām. Deputātiem ir iespēja uzdot jautājumus mūsu runātājiem, kas mūsu viesiem, vai kādam būtu kas sakāms. Evidentemente siamo stati. Šķiet, ka viss ir bijis visiem skaidrs runātāji ir runājuši visaptverošā veidā, tādēļ jā, jautājumu nevienam vairs nav, tad aicinu slēgt šī, šo semināra daļu. Milzīgs paldies visiem, kas piedalījās mūsu darbā. Paldies, ka šī semināra daļa bija tiešām ļoti interesanta un vērtīga, un nu vēlētos dot vārdu atpakaļ priekšsēdētāju Vikstrams kundzei, kas turpinās lūguma rakstu komitejas sanāksmi. Un, uh, sakojošie jautājumi ir konkrētas uh, lietas, konkrēti gadījumi, kas atrasti lūgumrakstos. Lielas paldies! Thank you very much, and I would also, on behalf of the committee. Lielas paldies, un arī es komitejas vārdā vēlos jums visiem pateikties, kas piedalījāties šorīt ļoti aulīgā viedokļu apmaiņā. Un te nav runa tikai par to, kas šodien šeit ir izskanējis vai darīts, bet eh, labums arī tāds, ka mēs to paņemsim līdzi kā pieredzi un arī šis dokuments eh, tika citēts un izmantots arī no citu komiteju, ne tikai no mūsējās komitejas puses. Tad liels paldies par jūsu vērtīgiem ieguldījumiem, lai jums veiksmīga diena arī turpmāk un uzturēsim dialogu mūsu starpā un iesaistīsimies sadarbībā arī turpmāk. Lielas paldies, un tagad pāriesim pie darba kārtības, kas mums paredzētu šodien. Uzklausīsim lūgumrakstu iesniedzēju Edvardu Hēringu. Viņš ir šeit kopā ar Lauru Reālu un iespējams arī ar Aleksandru Mekrīti. Esat sveicināti un vārds jums, lai izteiktos par lūgumu rakstu 1305, par personām ar invaliditāti, par viņu problēmām saņemt eh, pieejamu informāciju no varas iestādēm īrijā. Derinkungs vārds jums 5 minūtes. Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Derinkungs ir klāt šodien un viņš lūdza man nolasīt viņa vārdā paziņojumu. Derinkungs ir iesniedzis Eiropas parlamentam šo lūgumu rakstu, jo viņam ir smags, smaga dislekcija un īrijas lauksaimniecības departaments uh, nepalīdzēja viņiem palīdzēt, no, eh, nepalīdzēja saprast noteikums Eiropas Savienība par lauksamniecību un konkrēti par ilgspējīgu pesticīdu lietošanu jaunāko direktīvu. Derīkungs nesaņēma eh, informāciju par KLP un viņa pienākumiem taisa sakarā. Īrijas departaments nav sniedz šo informāciju. Kad viņš sazinājās ar Eiropas komisiju, viņš tika informēts ka dalību valstu atbildība ir nodrošināt, ka Eiropas Savienības pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi ieguvēji um, saņem atbilstošu informāciju. Informācijai būtu jābūt pieejamai visiem, arī tā skatā cilvēkiem ar invaliditāti. Ja pilsonim um, instrukcijas nav skaidrs, tad viņam vai viņai atbilstošā laikā ir jāinformē uh, atbilstošā iestāde un jālūdz pieejama uh, informāciju. Derinkungs ir gadiem informējis, ka viņam šī informācija nav pieejama un tomēr viņš viņa prasības nekā apstiprināts. Derinkungs vēlas apstrādāt savu zemi saskaņā ar ES prasībām. Viņš uzdod jautājumu, kā viņš to var veikt, ja viņa rīcībā nav atbilstoša informācija un viņam tiek sniegt arī atbilstoša apmācība. Un, ja īrijas lauksaimniecības departaments uh, neatbild uz viņa prasībām. Uh, Nacionālā invaliditātes iestāde ir apstiprinājusi, ka lauksaimniecības departamentā ir eh, ieviesta eh, pieejamības eh, darbinieka mm, loma viņa amats. Viņa pienākums ir palīdzēt cilvēkam piekļūt un saprat svarīgu informāciju. Uh, Piemēram, tādiem cilvēkiem, kam ir tādas grūtības, kā lūgumrakstiesniedzējiem, ir vai nu jānolasa tiesība akstā, vai jāsniedz tie audio formā. Diemžēl Tiringa kunga pieredze ir tāda, ka departaments nav izdarījis to attiecībā pret cilvēkiem, kam ir mm, grūtības. Viņš tagad arī uzzināja, ka viņš neizpilda direktīvas par ilgspējīgu pesticīdu izmantošanu prasības. Uh, un viņam būtu vajadzīgs apmācības kurs, taču īrijas departamentā piedāvātie kursi neatbilst tādiem, tādu cilvēku vajadzībām, kādas viņam ir. Tas, ka viņam netiek sniegts atbalsts, lai viņš varētu izpildīt prasības, kas minētas pesticīdu direktīvā, nozīmē to, ka viņš nevar apstrādāt savu zemi. Uh, Un eh, viņam vienmēr ir bijušas grūtības ar eh, lasīšanu, rakstīšanu, jo tikai vēlāk sava mūža gaitā viņš saņēma diagnozi, ka viņam ir smaga disleksija. Un komunikācija ar eh, lauksamniecības departamentu ar vienu bijuši sarežģīta. Tā kā īrijas departamentu, lauksamniecības departamentu ar vienu nepalīdz lauksaimniekiem ar disleksiju izpildīt pret viņiem izvirzītās ēs prasības, tad uh, viņš saskars lielām grūtībām. Es pateicos Eiropas parlamenta deputātiem par to, ka viņi ir veltījuši laiku, lai izskatītu viņa eh, lūgumu rakstu par viņu tiesībām piekļūt informācijai saprotamā veidā un ka tiek uh, arī paskaidrotas nacionālās iestādes atbildība šajā sakrā. Paldies, dāmas un kungi! Paldies jums, Derinkungs, un paldies jums! mums palīdzējāt uh, uzklausīt jūsu paziņojumu un jūsu viedokli. Paldies! Vēlos vērsties pie komisijas pārstāvi. Lūdzu, vārds jums, lai jūs paskaidrotu šīs institūcijas nostāju. Um, Paldies! Mēs esam saņēmuši Dēringa kunga paziņojumu. Mūs ļoti uztrauc tas, ka šī situācija pieejamības trūkums traucē viņam viņa saziņā, un līdz ar to viņš nevar īstenot savu profesionālo darbību. Smaga disleksija, disleksija traucē viņiem piekļūt informācijai, taču mēs esam pārliecināti par to, ka pastāv risinājumi, lai palīdzētu cilvēkiem ar disleksiju labāk piekļūt informācijai. Mēs saprotam, ka ir spērti uh, soļi nacionāla līmenī, taču tie nav vainagojušies ar atbilstošu risinājumu. Mums ir svarīgi uzsvērt to, ka attiecībā uz struktūru fondiem, cik mums ir zināms. Rīcības, kas attiec uz mums, ir saistīts ar iepriekšējo programmēšanas periodu. Varam apstiprināt, ka komisijas saņemtā atbilde uzsver, uh, pārvaldības iestāšu atbildību nodrošināt, lai finansējuma ieguvēji saņemtu atbilstošu informāciju par spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tomēr vēlos sacīt, ka šo bažu dēļ, un šīs problēmas mēs uztveram ļoti nopietni, mēs speram soli šīs situācijas uzlabošanai. Vēlos uzsvērt, ka 2014. 2020. gada um, plānošanas perioda regulā ir daudz vairāk noteikumu, kas attiecas uz pieejamību, uz informācijas pieejamību, un šajā kontekstā es vēlos pieminēt 12. pielikumu. Tur ir minēta informācija un komunikācija finansējuma iegūšanai, un ir ļoti uzsvērta arī to, materiālu apraksta eh, būtība, lai cilvēki varētu gūt informāciju. Mēs saprotam problēmu un mēs paužam nožēlu par pašreizējo situāciju, taču vēlos jums apliecināt, ka mēs eh, pieliekam pūles, lai uzlabotu informācijas pieejamību. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, turpin priekšsēdētē. Tagad vēlos dot vārdu kolēģiem un vispirms manai draudzenei Rosai. Paldies, priekšsēdētē. Vispirms paldies lūgumrakstiesniedzējiem. Šis ir piemērs tam, ko esam pieredzējuši arī agrāk. Mums nu pat notika seminārs par tāda veida problēmām, uz kurām norāda arī šis lūgumraksts. Tas attiec uz uh, grūtībām piekļūt informācijai un uz to, ka formāts informācijas iegūšanai nav atbilstoši. Šis ir gadījums, kad disleksija tika diagnosticēta vēlāk mūža gaitā un līdz ar to uh, uh jūs nevarat piekļūt tā informācijai, kas jums ir nepieciešama, jo tā nav pielāgota mm, lauk, īrijas lauksaimniecības departamentā. Tas, protams, jūs dzīvi ļoti sarežģīja. Um, es tādu aicinu šo lūgumu rakstu saglabāt atvērtu. Komisijas sacītais ir skaidrs. Komisija strādā pie tā, lai nodrošinātu, ka informācija ir īsten pieejama. Mums būtu jāiz, jāizskata iespēja uzrakstīt vēstuli īrijas lauksaimniecības departamentam, lai nodrošinātu, ka tā situācija neatkārtotos. Jāuzsver, cik būtiski, lai informācija tiktu sniegta pieejamā formātā. Citādi īstenībā tiek diskriminēti tie cilvēki, kam ir invaliditāte. Tāpēc es aicinātu nosūtīt vēstuli Nacionālajai varas iestādē, kas ir kompetenta par cilvēku ar invaliditāti aizsardzību īrijā un arī lauksaimniecības departamentam. Un tāds saglabāsim šo lūgumu rakstu atvērtu. Paldies! Paldies, Nirjad kundze, esat sveicināti šeit, līdz šim neesam tikušās. Vārds jums! Paldies, ka devāt man iespēju izteikties, izteikšos īsi, vēlos atbalstīt īriju kungu, pateicos arī Brēnu Kolum, um, departam, um, deputātam, kurš atbalstīt Dērinkungu. Pāris komentāri no manas puses. Es domāju, ka šajā laikmatā tiešām nav nekas ārkārtīgi sarežģīts, ir pieejama tehnoloģija, audio pakalpojumi ir jābūt pieejami. Ne mums nav ritenis jāizdomā no jauna. Īpaši tas būtu risinājums disleksijas gadījumā. Ir vairākas lietas jādara. Ir jāizdara spiediens uz vietējiem iestādēm, lai dīrīgi saņem šādu pakalpojumu un arī jebkurš cits, tu, kam ir disleksija, to saņem. Te man arī jāsaka, ka tā ir plašāka problēma. Jāskatās, lai tiktu veikta diagnosticēšana daudz agrāk, un tā tā ir bijusi kļūda mūsu izglītības sistēmā. Es zinu, ka tāds problēmas ir arī citās dalībās. Mums visiem nav pieeja platjoslas internetam. Īrijā ir plaša teritorija, kur nav internets pieejams. Uh, un ir eh, jāiesniedz savi iesniegumi pa, pa internetā, un daudziem ir, ja nav tāda iespēja vispār. Dīriņa gadījumā ir tā, ka viņš nespēja apstrādāt savu zemi, tiek pārkāptas viņa kā individu tiesības, līdz ar to tiešām ir jāizdara spiediens, mums ir vajadzīgs uh, grafiks, darba grafiks šai ziņā, jo situācija, aplamā situācija turpinās, un uh, vietējām iestādē ir jāsniedz šis audio pakalpojums, kas katrā ziņā risinātu šo problēmu. Un tā tad eh, es novēlu jums sekmes un ceru, ka šī problēma tiks atrisināt. Paldies! Ļoti patīkam, ka kāds pirmo reizi izsakās komitejā, un tam tiešām ir liela nozīme. Lieliski, jā, jaunā tehnoloģija un informācija ir pieejama. Un Tā ir vienkārši tāda kā nezināšanas vaina, ka šis iespējas līdz šim nav izmantotas. Kā jau jūs sakāt, mēs te neizdomājam riteni no jauna. Mums jāstrādā pie tā, kas jau ir pieejams, kas jau ir mūsu rīcībā, un tam būtu jābūt pieejam visiem. Te ir runa par pieejamību. Vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties? Marijas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par 13.05 lūgumu rakstu. Mēs bijām lūguši, lai tā tiktu skatīts steidzamības kārtā, eh, lai šis lūgumraksts tiktu skatīts steidzamības kārtā. Un šis ir lūgumraksts, kuru vēlēs atbalstīt mans kolēģis Krauli. Viņam nav tādas iespējas. Viņš lūdza, lai šī procedūra tiktu pātrināta, uh, Es uzskatu par svarīgu. Paldies eh, komisijai, kas pieņēma šo lūgumu, lai lūgumraksts tiktu izskatīts šodien. Es iestājos par to, lai šis lūgumraksts tiktu saglabāts atvērts. Tas ir klasisks gadījums, saskaņā ar kuru informācija, kur saņem cilvēks ar invaliditāti, neatbilst tādai, lai viņš pats kā cilvēks ar īpašām vajadzībām varētu apzināties uh, problēmas un lai saprastu, kas tieši ir iekļauts regulā. Līdz ar to ir jāuzliek uh, soda nauda, viņam tika uzlikta soda nauda un līdz ar to, ja viņam nebūtu šādu problēmu, disleksijas, tad viņš būtu varējis saprast, kas viņam jādara un lai izpildītu prasības saskaņā ar kopīga lauksaimniecības politika. Tātad lūgumraksts jāsaglabā atvērts, ir jāpieprasa, lai īrijas neatkarīgā varas iestāde viņam neuzliek šo soda naudu un gan īrijā, gan citās dalībvalstīs, kas nodarbojas ar šādiem jautājumiem, kas saskaras ar uh, tāda cilvēkam īpašās vajadzības informēšana arī atbilstoši rīkotos. Es eh, neilgu laiku biju klāt eh, seminārā par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Man bija, diemžēl, jābūt arī citur. Un ļoti labi, ka ir eh, pārraidīšana internetā, un līdz ar to tad arī citi var sekot šai sēdē, un viss šīs problēmas kļūst zināmas. Tā tad piekrītu priekšlikumam, lai lūgumraksts ar vien tiktu skatīts, lai mēs sazinātos ar īrijas iestādēm, un katrā ziņā, lai šim cilvēkam noņem soda naudu, eh, pienākumu to maksāt, jo tas viņa gadījumā ir negodīgi. Un viņš arī uh, lūdza atbalstu no savu kolēģi īrijā, bet arī šim cilvēkam ir veselības problēmas. Paldies! Dē. Nu, paldies, tev vērsīšos pie jums, Dīrinkungs, vai vēlaties, eh, ko sacīja kāds noslēdzošos komentārus varbūt? Vēlējos vien pateikties eh, komitē par to, ka uzklausījāt manu lūgumu rakstu. Paldies eh, Kralīkungam par to, ka palīdzējāt man šeit, tā teikt, nokļūt un šo problēmu ņemt vērā. Vēlos man izteica cerību, ka tas arī materializēsies ar uh, panākumiem. Nu, būtu tiešām ļoti žēl, ja tas mm, mm, nekā nematerializētos. Esat ceļojis, mērojis tālu ceļu līdz Briselē. Esat uh, tiešām uh, strādājis pie tā, lai iesniegtu šo lūgumu rakstu ilgāku laiku. Mm, tiešām esat ieguldījis savu laiku, lai saktu šo lūgumu rakstu, lai ceļotu šeit kopā ar saviem draugiem. Es domāju, ka jūs, jūs patiesībā esat šīs dienas varonis tiešām. So, thank you so. Tā kā tiešām liels paldies jums par to, ka ieradāties, par to, ka pa, nu, likāt galdā savu lūgumrakstu un ticiet man, ka mēs visi to uztveram ar vislielāko nopietnību. Un es domāju, ka šis teicams piemērs tam, kur ir nepieciešams mums tiešām visiem uzlabot sadarbības starp iestādēm, institūcijām, lai šādas situācijas neatkārtotos. Nu, tad rezumējuši, ko tad darīsim komitejā. Protams, mēs uh, atvērsim, saglabāsim šo lūgumu rakstu atvērtu, nosūtīsim vēstuli īrijas lauksaimniecības ministrijai. Lūksim viņiem uh, izteikt atzinumu par šo situāciju, kādēļ uh, informācija, ko sniedz um, ministrija, nav pieejama cilvēkiem, kas cieš no smagas disleksijas un, un um, kāda nākotnē var tikt sniegta palīdzību cilvēkiem ar, šā, ar šādām problēmām. Atsauksimies arī uz eh, jaunajām pieņemamām tehnoloģijām, uz piemības aktu, ko nesen šeit parlamentā esam pieņēmuši. Un arī atklāti atzīstam, ka mēs taču dzīvojam 21. gadsimtā. Un ka iestādēm tas jāņem vērā un jāpielāgojas savu darbību, jāpielāgo jaunā gadsimta vajadzībām, jāsniedz informācija eh, klientiem saprotamā un pieejamā veidā. Tā kā tā arī rīkosimies, Marijas kungs, vai jūs vēlaties vēl ko piebilst? Jā, priekšsēdētāji, vispirms, kā jau jūs sacījāt, vēlos apsveikt lūgumraksta iesniedzēju ar milzīgo pūli, milzīgiem pūliem, ko viņš veica. Taču viņam tomēr ir uzlikts sots, soda nauda. Es domāju, ka ir jāmin, ka jebkāda jebkāds nelabvēlīgs rezultāts, kas izriet no tā fakta, ka viņam ir disleksija, un līdz ar to viņš nevarēja zināt, kā ir jāīsteno rez, um, regula, tad mēs pieprasām no īrijas atbilstošām iestādēm, lai tās viņam atceļ <clears throat> soda naudu. Būtībā Šis cilvēks uh, ir visiem parādījis piemēru, ka jācīnās par savām tiesībām. Un uh, šim cilvēkam nav jābūt pakļautam vēl soda naudai par to, ka viņam šāda invaliditāte. Paldies. We'll take note of that and put that into the... Ņemsim to vērā un, protams, iekļausim arī mūsu nosūtamajā vēstulē. Uh, Un arī runāsim par to, lai šie te mm, konsultanti un palīgi, kas domā tam, lai tiešām asistētu cilvēkam šādām vajadzībām, arī attiecīgi darbotos. Un mm, saglabāsim arī kontaktus starp eh, šīs komitejas sekretariātu un komisiju. Nešaubos, ka kopējiem spēkiem mēs eh, panāksim labvēlīgu rezultātu. Tā kā vēlreiz paldies jums, Dīringa kungs, eh, lai jums labs mājceļš, uz jūsu zaļo dzimteni, īriju. Un es droši, ka mēs to tā neatstāsim, ka mm, turpināsim pie šī jautājuma strādāt. Lielas paldies! Un nu, pārējiem pie nākamā lūguma raksta 10.03 par uh, kaut kā Polijas republikā netiek pildīts prasības, kas iziet no uh, apvienoto nāciju konvencijas par cilvēku kriminālību uh, tiesībām. Uh, lūguma raksta autors uh, nav klāt, bet komisija ir gan joprojām šeit, tā kā dosim nekavieties vārdu arī komisijai. Paldies! Šis lūgumraksts eh, saistās ar ehm, tātad eh, sūdzību, ko iesniedz Polijas valsts piedarīgais attiecībā uz to, ka Polijā netiek attiecīgi īstenot eh, konvenciju par uh, invalīdu tiesībām, tātad apvienoto nāciju konvenciju. Nu, Mēs esam sazinājušies arī ar polijas iestādēm, um, un lūguma raksta autors ļoti kritiski izsakās par polijas uh, tiesības sārga atzinumu attiecībā uz konvencijas īstenošanu. Viņš sūtās par daudzām konvencijas jomām, kas uh, nav īstenotas, uh, piemēram, piekļuvē mm, tātad mākslamiecībām, un arī, ka labklājības līmenis uh, mājās, eh, tad mājasēmniecībās, eh, kurās ir cilvēki invaliditāte ir daudz zemāks. Sociālās nodrošināšanas līmenis arī, tāpat arī eh, sociālā palīdzība netiek adekvāti sniegta. Un dzīves līmenis šiem cilvēkiem ir krietni zemāks. Rehabilitācijas centru pieejamība reizēm ir apšaubām. Tas, kā tiek sniegts atbalsts, aprūpe. Un arī tas, ka līdzsvars tam, ka netiek ņemts vērā pilnībā šo cilvēku tiesības, ir arī um, bažas par to, ka struktūra fondu uh, līdzekļi, kas domāti šāds cilvēku palīdzībai, bieži vien netiek adekvāti izmantoti. Un uh, par šiem elementiem, kā sociālā aizsardzība un tā, mums ir aizsver, ka uh, lūguma raksta autors pats arī tiešā veidā nevar šeit uh, piedalīties, jo nu, viņa paustās uh, bāžas gan iziet nedaudz ārpus Eiropas Savienības kom kompetences, bet mēs šeit strādājam kopā ar dalību valstīm, lai uzlabotu situāciju. Veicam pasākums, lai regulāri uh, uzraudzītu, kāda ir labklājības situācija. Un gadu lēšam klajā ziņojumu par to, kāds apklājības stāvoklis personām invaliditātē, kā tā arī Polijā, un salīdzinam um, tātad šo personu risku, ar, ar, ar to personu risku, kurām nav garīgo citu traucējumu. Sociālās aizsardzības komiteja strādāja pie attiecīgiem kritērijiem. Izmantojam ir ekspertu tīklu šajā jomā. pārlaidām klajā ziņojumu par pasaukumiem, kurus var veikt, lai uzlabotu šā, sociālo nodrošinājumu šādām personām. Un, lai panāktu to, ka apvienotā nācija konvencijas aspekti tiek adekvātāk īstenot dalībvalstīs par Eiropu, Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu, Eiropas Savienības fondu izmantošanu, tās tādas pastāvīgas bažas un problēma, problemātika, ar ko nodarbojas šī komiteja. Mēs esam mēģinājuši uzlabot uh, šo fondu regulējumu, lai, lai nodrošinātu to, ka šie līdzekļi tiek uh, izmantot arī, lai sekmētu to, ka šīs personas uh, sekmīgāk tiek integrētas sabiedrībām. Un, protams, jāievēro struktūra fondu regulas attiecīgās, bet vienlaikus, jā, protams, jāievēro arī pamatiesību harta. Mm un konkrēti pārkāpumi attiecībā uz to, kā šie līdzekļi tiek izmantoti, tad mēs labprāt saņemtu detalizētu informāciju par šiem pārkāpumiem, lai mēs varētu tad attiecīgi to visu izmeklēt kopā ar dalībvalstu iestādēm, kuras galu beigās ir tās, kurām piekrīt kompetence par šo līdzekļu izmantošanu. Bet tiešām būtu nepieciešama detalizēta informācija par šiem attiecīgiem pārkāpumiem, lai mēs varētu adekvāti reaģēt uz eh, šādām sūdzībām. Paldies! Thank you very much, and, uh, and I would also... Paldies, un es vēlos atsaukties uz um, vēstuli no polijas iestādēm, ko esam saņēmuši. Un um, uh, polijas iestādes to attiecīgi uzsver, kā dara visu iespējamo, lai adekvāti īstenotu šo apvienotu nāciju konvenciju par invalīdu tiesībām. Uh, Un uh, tur arī norādīts, ka tā, tā ir dalītā kompetence, protams, sociālā politika ir Eiropas Savienības un dalībvalstu dalīta kompetence. Un tur ir atsauc uz, uh, uz subsidiaritātes principa ievērošanu, proti, ka um, dalībvalstīm pašām jālēm par uh, individuāliem pasākumiem. Nu, bet, protams, komisija ir jāuzrauga tas, uh, kā šie tiesība akti tiek īstenoti. Visās jomās. Un nu, tāpat arī kā konvencija tiek īstenota, jo Eiropas Savienība ir um, galu galā ratificējusi šo konvenciju, un līdz ar to komisija ir pienākums uzraucīt to, kā šī konvencija tiek īstenot visās dalībvalstīs. Šeit gan komisija šajā konkrētā lietā iejaukties uh, konkrēti nevar, tādēļ es uzskatu, ka šis lūgumraksts mums ir jāslēdz. Vienlaikus eh, turpinot uzraudzīt, kāda ir situācija visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ar šīs konvencijas īstenošanu, tas kā tā, protams, arī Polijā. Lūk, tā arī rīkosimies, un to paldies. Ejam tālāk, eh, nākamais eh, logumraksts 11.32. Tātad Austrijas bāriņa tiesas vārdā. Ir runa par uh, cilvēku ar garīgiem traucējumiem, līdzlaības iespējām Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos. Lūguma raksta autors ir šeit, sesnīgs veicam jūs šeit. Roberts Šojenkungs, lūdzu jums 5 minūtes jūsu rīcībā. Lielas paldies, sveicējumā priekšstādātāji. Šeit pārstāvu cilvēkus ar kompleksiem traucējumiem un mācīšanās grūtībām. Ir programma, tātad eh, PND projekts, kas izstrādāts programmā Eiropas pilsoņiem, pašlēm um, ar garējās sasības jaucējumiem, piecās Eiropas saimnes valstīs darbojas šis projekts. Eh, un mēs izstrādājam eh, šos priekšlikumus un, un formulējam tādas rekomendācijas attiecībā uz to, kā sekmēt aktīvu mācīšanos. Un paldies, ka esmu šeit uh, ieradies, bet eh, citi no šī projekta šeit nav un slēdzim par to, ka aktīva šo cilvēku līdzlība demokrātiskos eh, procesos Eiropas Savienībā joprojām nav īsti nodrošināta. Tas jau tas sāks jau ar to, ka cilvēki ar kompleksiem traucējumiem nespēja nu, šeit piecās minūtēs savas pārdomas nespētu stādīt priekšā. Un um, es pazīstu šādus uh, cilvēkus un uh, Un daudziem no viņiem nebūtu iespējams eh, sekot līdz šim diskursam, tā kā tas eh, pat labi noiet, viņi vienkārši to nespētu, tam nes, nespētu izsekot arī dažādu tehnisko iespēju palīdzību, kas tiem nodrošināts tik, tik un tā ar to netiktu galā. Kas tā nepieciešams šīm personām? Lai aktīvi piedalītos uh, Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē. Nu, dažādās uh, diskusijās un, un semināros, kur es pie, piedalījies un kas ir. Uh, Uh, realizēt šī projekta darbības ietvaros. Alaži izkristalizējas uh, viens uh, jautājums visās tātad valstīs kā, kā prioritāte iezīmējas tieši jautājums par, par respektu, par, par, par tātad vienlīdzīgu attieksmi un, un tā. Un šī sastapējā cieņa, respekts. Un, protams, lai tas iedibinātos, tam nepieciešams laiks. Laiks, lai, lai tur iedarētos, lai saprastu, lai sniegtu, pasniegtu skaidrojums no abām pusēm. Uh, Un, eh, Nu, pamats tam, protams, ir, eh, ir eh, grība. Tā, tā, tā, tā, tā reāli piedalīties. Cilvēki ar svešiem traucējumiem un, un mācības, mācīšanās grūtībām, nu, viņi nevar izsekot līdzi notiekošajam. Viņi, viņi bieži vien nevar arī pārvietoties tā, kā vairums mūsu pilsoņi. Un bieži vien viņi arī neredz un nedzird tā, kā mēs visi parasti cilvēki tā sacīja. Un, un, eh, protams, tehniskās iespējas piedāvā eh, dažādas risinājumus, un tomēr nav vienotu standārtu, un nevienmēr tā, tas viss arī tiek adekvāti īstenots. Un bieži dzirdējām arī, ka nepieciešama vienkāršāka informācija, vieglāk lasām informācija, eh, bet, man liekas, arī, piemēram, unificēta zīmju valoda, piemēram vienot eh, dažādu simbolu, piktogrammu izmantošanu, piemēram. Nu, nu, nu, Nepieciešama papildus palīdzība šiem cilvēkiem, un vēl viena rekomendācija varētu būt tātad uzlabot eh, piekļuvi izglītībai un eh, darba tirgumu. Nu, bieži vien nu, tātad šie cilvēki paušā šādu vēlmi, viņiem ir apgrūtināt pie darba tirgumu, cilvēks, kurš šajā projektā nevēlas visu dzīvi būt atkarīgi no sociālās sistēmas. Viņi tiešām vēlas arī paši no savas puses sniegt uh, kādu pienesumu tautsēmniecībai. Viņiem ir nepieciešama arī visaptvaroša izglītība, izglītība, kas ir uh, piemērota viņu īpatnībām arī. Un viņi vēlas saņemt iespēju paši pelnīt naudu, paši iemaksāt sociālās apdrošināšanas sistēmā. Tātad, un, uh, viņi vēlas arī saņemt tātad, um, mm, iespēju arī uh, pelnīt savu iztiku. Un cilvēkiem ar uh, kompleksām vajadzībām arī jāļauj, jā, jāsniedz uh, palīdzība um, lēmumu pieņemšanā, kas uh, skar viņu, viņu dzīves, attiecībā uz privāto gan sabiedrības dzīvi. Un abos kontekstos um, nu, tiešām ir nepieciešams visnotaļais kritērijs. Tāpat pieejamība tieši komunikācijas jomām Tas tā ir ārkārtīgi nepieciešama, lai tās um, var piedalīties sociālajos un politiskos procesos un uh, arī spētu pats sev pārstāvēt, būt rīcības spējīgs. Noslēgumā vēlos sacīt, ka runājot par integrāciju, ja mēs runājam par uh, iekļaušanu, inklusivitāti cilvēkiem ar kompleksām vajadzībām, ja mēs vēlamies, lai tas nepaliek tikai uz papīra vien, tad uh, mums šeit Eiropā savu centieni tomēr jābairo. Daudz kas tiešām ir jau noticis Un nu, tomēr PND projekta ietvaros eh, atkal un atkal eh, pārliecināmies par to, ka trūksta eh, resursi un nevienmēr tie nonāk to cilvēku rokās, kam tiem ir domāti. Vēlos pateikties arī nu, kolēģim no, no īrijas, kas arī to vēlreiz apliecināja. Tādēļ um, to pēc tam vairāk parakstīšu šo lūgumu rakstu. Vēlos aicināt Eiropas Savienības politiskos pārstāvis, jūs parlamentāriešus un vērot jūsu uh, centienus un panākt to, ka mūsu lūgumraksts tiek ņemts vērā, lai uh, cilvēkiem ar kompleksiem uh, traucējumiem un mācību grūt, grūtībām būtu uzlabota um, līdzdalība mūsu demokrātiskajos procesos, lai tā kļūtu par realitāti tiešām. Paldies! Thank you very much! Liels paldies par jūsu komentāru! Un gribētu norādīt, ka lai arī telpā daudz kolēģu nav, Šī sanāksme ir vērojama internetā, tiešsaistē. Visiem ir iespēja sekot. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka šobrīd ir ļoti daudz kolēģu un arī citu ieinteresētu pušu, kas uh, darbojoties un strādājot pie kā cita seko, jebkurā gadījumā šai sanāksmei. Regulāri saņemu pateicības ziņas uz telefonu, bieži vien cilvēki pasakās par to, ko darām, Un tā redzam arī visā Eiropā. Tas nozīmē, ka tūkstošiem jums klausītāji bija jūsu komentāru un to prieks zināt. To gribēju jums visiem atgādināt. Tagad ir priekdošu vārdu komisijai. Thank you. Um... Paldies. Sākumā gribētu pateikties lūguma raksta iesniedzējam par to, ka tik skaidri klāstījāt, kāda ir situācija saistībā ar uh, dalības šīm iespējām un kanāliem personām ar garīgās veselības uh, traucējumiem vai intelektuālo in invaliditāti. Mēs saprotam, ka pieeja informācijai ir būtiska, lai nodrošinātu šādu vienlīdzīgu piekļuvi Tas attiec uz visiem dzīves aspektiem - izglītību, nodarbinātību, tās tik īpaši izcelts kā jomas. Detalizēti iepazīt, iepazīstoties ar šo lūgumu rakstu, arī politiskā dalība ir ļoti svarīgs jautājums. Ir ļoti svarīgi norādīt, ka šī petīcija, šis lūgumraksts ir šķiet no balstīts uz Eiropas Savienības finansēta projekta, tādēļ mums ir tiešām liels prieks ka tas mums ir ļāvis gūt papildus informāciju, popularizēt, saprast, ka ir šāda veida izaicinājumi un tie tiešām ir jārisina detalizētākā veidā un ātrākā veidā. Manuprāt, mums ir lielisks instruments - konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Ir vairāki panti, ko varam izmantot par pamatu. 9. pants, 21. pants, 30. pants, izglītība, nodarbinātība katrai no jomām ir savs pants. Visu neklāstīšu, bet manuprāt svarīgi ir tas, ka šie panti un līdztiesīga attiest, attiecība, kas ir šajos pantos aprakstīta, nevar palikt tikai uz papīra. Mums jāpārvērš šie vārdi darbos. Sniegšu jums arī dažus piemērus, ko darām, lai nodrošinātu pieejamu informāciju. Nu, piemēram, Eiropas uh, diena cilvēkiem ar invaliditāti, tur darba kārtībā mēs iekļaujam jautājumus, kas ir īpaši aktuāli pilsoņiem ar invaliditāti. Strādājam kopā ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, Un šī informācija, kas tiek izmantot un popularizēta gan uh, elektroniski, gan uz papīra, jau ir pieejamā formātā. Arī šodien uh, ir iespēja sekot uh, tekstam, runātiem tekstam uz ekrāna, arī tas ir labi, un arī mēs bieži vien domājam par vienkāršo valodu, tādu labi uztveramu valodu. Un Šajā pašā sakarā gribētu atsaukties uz standardizācijas pasākumiem, kas tiek veikti saistībā ar tīri juridisko lietu attīstību. Likumdošana par tīmekļa vietnēm un veidlapu pieejamību ir jau pieņemta. Diskutējam par Eiropas pieejamības aktu, kurā ir ļoti striktas normas attiecībā uz informācijas sniegšanu personām ar invaliditāti pieejamā formātā, gan attiecībā uz to, kā darbojas produktu un pakalpojumu, gan arī uz pieejamības iezīmēm, kas ir ietverts, jo tikai šādā veidā mēs personām ar invaliditāti varam dot iespēju izvēlēties, izdarīt savu izvēlu un lēmumu. Un standarti, kas tiek izstrādāti Eiropas līmenī, šeit gribētu teikt, ka uh, ir jautājumi uh, par saprotamību Tie visi ir jautājumi, kas ir pieejamības aktā. Es nezinu, vai jūs no rīta piedalījāties, bet uh, mēs strādājam kopā ar Eiropas iekļaujošās izglītības aģentūru. Tā ir uh, aģentūra, ko atbalstīs arī komisija savulaik, sadarbojamies arī ar dalību valstīm. Es varētu jums sniegt uh, papildus informāciju Erasmus, plus, lai pārliecinātos, ka personas ar invaliditāti var nodrošināt, ka viņu saņemtā informācija ir pieejama. Nobeigumā. Popularizējot šo informāciju, sniedzot uh, šo informāciju, nu, pārliecinamies, ka tā ir adekvāti pieejama attiecībā uz dažādām prasībām, vajadzībām, kas ir personām ar in, invalidei, invaliditāti, bet konvencija, kā jau iepriekš tas tika norādīts, ir um, dalīto kompetenci jautājums. Mēs sadarbojamies ar dalību valstīm, bet uh, mēs to tās uh, neman, tātad nevaram to darīt viņu vietā. Katrai no pusēm ir jāiesniedz ziņojums par paveikto darbu, īstenojot savus saistības un pienākumus, jo īpaši tajās jomās, kas nav Eiropas Savienības tiesību kontekstā. Bet uh, pieejamība, šeit tīmekļa, interneta pieejamības, uh, direktīva pieejamības akts, tie ir jautājumi, kas kļūst aizvien lielākā mērā par Eiropas Savienības kompetenci jautājumu. Un esmu iepriekš jau apstiprinājis mūsu apņemšanās attiecībā uz tehniskiem standartiem un prasībām, lai tur būtu skaidri elementi, uh, kas ļautu mums uh, nodrošināt visu veidu informācijas pieejamību, tajā skaitā arī garīgās veselības problēmas un personas ar invaliditāti kopumā. Paldies! Thank you very much, and the floor. Liels paldies! Tagad vārds deputātiem. Vai kāds vēlētos izteikties? Mārijas uh, kungs, Esteras kundze. Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar a los. Paldies! Sākumā vēlētos pateikties lūguma rakstu iesniedzējiem. Lūguma rakstā tiek runāts par pieņemību pilsoņu Eiropā, pieeja darbam, tehnoloģijām, veselības aprūpei. Eiropas parlaments, šobrīd un to minēja arī komisijas pārstāve, Eiropas parlaments strādā pie pieejamības akta, lai nodrošinātu, ka pakalpojumi un transports ir pieejami. Pavisam drīz tiks uh, uzsākti arī trialogi. Tas nozīmē, ka mums būs direktīva, kas būs jāpilda visām dalību valstīm. Mums ir arī Eiropas uh, invaliditātes stratēģija un ANO pamata satver instrumentu personām ar invaliditāti, kā arī uh, satvers, kurā piedalās visas parlamenta komitejas. Un arī tiesības sargs ir daļa no šī procesa. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm, tajā skaitā Austrijai, šī konvencija ir jāīsteno. Mēs turpināsim tam sekot. Mums tika norādīts, ka mums ir jāseko īstenošanai um, dalībvalstīs jāvērtē situācija visās valstīs. Nu, vispārīgs komentārs, bet tas, kas notiek šeit, notiek visās dalību valstīs. Tādēļ es slēgtu šo lūgumu rakstu. Bet, manuprāt, mums ir jākoncentrējas uz to, kas notiek saistībā ar īstenošanu. ANO plāno nāk klajā ar ziņojumu par to, kā Eiropas Savienībā tātad īstenošana, kādu progresu ir, kāds progress ir panākts. Mēs tam noteikti sekosim un domāju, ka ja būs kādas problēmas, tad mums būs visi nepieciešamie dokumenti, lai brīdinātu par to. Mums ir jāraugās uz īstenošanu kopumā. Marijas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī no šī lūguma raksta redzam reālās problēmas, ar kurām saskars cilvēki ar invaliditāti. Būtiskais ir pieejamība. Es uzskatu, ka ir ļoti būtiski atrast pareizo veidu, kā īstenot starptautisko ANO konvenciju. Mērķis ir palīdzēt. Tā ir tā pamatlieta. Mums ir ļoti daudz lūgumu rakstu par šiem tematiem. Es domāju, ka šodien ir eh, būtiska tas, kas te šodien notiek, arī seminārs. Un tagad es uzstāšanās. Protams, bez sadarbības no komisijas un dalībvalsts puses viss tā lieta nevar virzīties priekš. Un tomēr nevajadzētu būt tām grūtībām, kas tagad pastāv, būt par uh, aizbildinājumu dalībvalstīm. Dalībvalstīm ir pienākumi, ir jā, jāizteno ANO starptautiskā konvencija, un, protams, ka ir jāsniedz rezultāti. Dalībvalstīm ir jāspēr soļi, jāveic pasākumi, jo cilvēka invaliditāte nevar gaidīt kād, kaut kāda, kāda dalībvalsts pieņems lēmumu izpildīt konvencijas prasības. Līdz ar to bez sadarbības ir jābūt arī uh, spiedienu izdarīšanai uz dalību valstīm. Protams, lūguma rakstam ir jāpaliek atvērtam. Mums ir jā, jāizdara vislielākais iespējamais spiediens uz Austrijas iestādēm, taču tas ir arī vēstījums citām dalību valstīm, ka mēs šeit, Eiropas parlamenta lūguma rakstu komiteja, esam apņēmušies atbalstīt cilvēkus ar invaliditāti, jo Nevar tā būt, ka pret viņiem ir nelabvēlīga attieksme Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you. Liels paldies! Paldies jums visiem! Sākumā gribētu sveikt lūgumraksta iesniedzējus, jo 2016. gadā, kad jūs to iesniedzāt, tas bija īstais brīdis. Pēc 2016. gada ir daudz kas noticis. Uzklausījām komisiju, uzklausījām kolēģis. Uh, Arī iepriekš uzklausīšanā bija vairāk izskanēja dažādas idejas, un šobrīd ir apņemšanās un saistības, kas 16. gadā vēl nebija. Arī pieejamības akts, pie kur šobrīd strādājam, interneta pieejamības direktīva. Zinām, ka visi šie pieejamības jautājumi vieglā valoda, jaunās tehnoloģijas, ļoti daudz, kas ir tagad ticis ņemts vērā. Tādā veidā kas atšķiras no brīža, kad jūs iesniedzāt lūgumu rakstu. Tādēļ tā ir liela uzvara, jums ir daudz ko izdevies panākt, tādēļ mājās varēsiet draugiem un kolēģiem stāstīt, ka šis bija milzīgs pienesums šajā procesā, ko īsteno komisija un parlaments. Un, nu, situācija ir mainījusies. UNCRPD no nu, ir ratificēta Eiropas Savienībā. Un lielā, tas pats ar, tas ir noticis jau lielajā vairumā dalībvalstu. Kā jau Marijas kungs norādīja, mums priekšā tagad ir uh, milzīgs izaicinājums to visu īstenot. Un tur mēs reiķinamies ar komisiju, ka komisija uzraudzīs šo procesu. Un, ja nu radīsies problēmas, tad ziņos ja nevienā vai divās dalībvalstīs kādas problēmas būtu, un nu, cerēsim, ka tāda nebūs, gan, bet jebkurā gadījumā uzticamies komisijai. Komisija arī teica, ka viss ir skaidrs, jūs ļoti esat vērtīgi pienesums sniedz šim procesam, viss ir ņemts vērā. Gan komisijā, gan arī Eiropas parlamentā esam jūs ņēmuši vērā un uzklausījuši, un arī lūgumrakstu komiteja ir uh, informējusi nodarbinātības komiteju. Tādēļ, manuprāt, ir pienācis laiks jūsu lūgumrakstu slēgt. Jūsu pienesums ir pieņemts, redzu, ka jūs mājat ar galvu, nu tad, nu, dzīvojat tālāk un nu, varat pievērsties citām lietām, un jūs savu enerģiju varat ieguldīt kādā citā darbā, kur jūsu prasmes ir nepieciešams. Esmu pārliecināta, ka ļoti daudz šādu prasmi un jomu arī Austrijā. Liels paldies! Tā arī darām. Un rēķinamies, ka komisija turpinās ar mums sadarboties pie īstenošanas. Paldies! Pārējām pie nākamā lūgumraksta 0857 Romīna Afrasānī grūtības, ar kurām Rumānijā saskars personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Lūgumraksta iesniedzēja ir ieradusies pie mums. Lūdzu, jums vārds 5 minūtes. Thank you very much for giving me the chance. Liels paldies par iespēju izteikties. Šogad ir desmit gadi kopš um, Rumānija kļūst par Eiropas Savienības dalību valstu. Um, Eiropas Savienība ir apņēmusies um, strādāt pie tā aizsargājot šajā konvencijā noteiktās vērtības, un tādēļ ir šaušalīgi redzēt, ka ir pagājuši desmit gadi, kopš esam Eiropas Savienības sastāvā. Rumānija vēl aizvien nav īstenojis nevienu no šīm politikām, un tai ir pilnībā ļauts uh, ignorēt tās saistības konvencijas ietvaros. Konvencija citas starpā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pa sabiedriskiem pakalpojumiem, tajā skaitā sabiedriskiem transportam. Šodien esmu ieradusies, lai aicinātu komiteju rīkoties, lai aizsargātu visus tās pilsoņus. Rumānija nevar izlikties būt Eiropas Savienības biedri, tajā pašā laikā ignorējot savas saistības. Rumānija nav nekāda jaunā dalībvalsts, tādēļ tai nav attaisnojuma par to, ka tā vēl aizvien nav iznojusi šādu veidu politiku. Iedzīvotāju skaits pārsniedz 220 miljonus cilvēku. Tas nozīmē, ka cilv, vilcienu pakalpojumi ir ļoti pieprasīti. Tas ir bieži izmantots sabiedriskā transporta veids un dzelzceļu sistēma ir viens no veidiem, kā pārvietoties starp pilsētām. Cilvēki pārvietojas darba, izglītības, ceļošanas nolūkos, tādēļ ir tiešām briesmīgi, ka visā valstī nav viena uh, um, pie tātad vilcienu, kurā var iekļūt ar uh, ratiņkrēslu. Lielākā um, dzelzceļa stacija Rumānijā, kas atrodas Buk uh, Bukarestē, galvaspilsētā, un arī tur nav padomāts par cilvēkiem ar invaliditāti. Rumānija ir uzvērējusi aizsargāt visu pilsoņu tiesības, bet par tiem uh, pilsoņiem, kas dzīvo, sadzīvo ar invaliditāti, viņi ir aizmirsuši. Vai tiešām ir tā, ka viņiem šķiet, ka um, cilvēki ar invaliditāti nav aizsargājumi, vai viņi nav tik svarīgi kā pārējie? Uh, Atņemot uh, šīs sistēmas izmantošanas iespēju, Rumānija ir pilnībā atņēmuši personu ar invaliditāti cilvēktiesības, nenodrošinot vienlīdzīgi pieeju šādiem pakalpojumiem kā pārējiem. Rumānijā, lai ceļot ar vilcienu, personai ar invaliditāti ir, ir uh, jāiziet cauri garam un arī negodīgam procesam. Pirmkārt, viņiem ir tiešā veidā jāsazinās ar um, dzelzceļa staciju rakstiski divas nedēļas pirms ceļošanas. Uh, lūdzot atļauju ceļot. Tad lēmumu atļaut vai neatļaut pilnībā pieņem direktors. Un pat ja viņš to apstiprina, tas nenozīmē uzreiz, ka persona var doties ceļā. Ratiņkrāsu lietotāji, kā es, piemēram, tad rodas jautājums par fizisko piekļuvi. Visos vilcienos ir šauras ieejas, trīs ļoti augsti pakāpieni, un pēc jautājumiem man teica, ka esot iespējas kaut kā mani uzcelt, bet jebkurā gadījumā viss ceļojums man būtu šajā Uh, pie durvīm jāpavada. Paturēsim prātā, ka daži pārbraucieni Rumānijā aizņem 8 stundas, un tas nozīmē, ka 8 stundas man būtu jāsēž durvīs. Ja kādam, kam ir visas fiziskās iespējas, būtu jā, šādā, šāds process jāpiedzīvo, lai dotos vienkārši ceļojam ar vilcienu, tās būtu liels problēmas. Vilcieniem nav pieejas ar ratiņkrēslu, un uh, cilvēkam ir kustība traucējumi, nevar uh, um, pat iekļūt vilcienā, kur nu vēl domāt par labierīcībām. Citas uh, invaliditātes uh, personām ar dzirdes traucējumiem vai redzes traucējumiem arī nekādas palīdzības nav. Ja vien jums nav laba veselība, ceļošana ir ļoti sarežģīta vai pat neiespējama, kā man, piemēram. Kā Eiropas pilsoņi, es domāju, ka mēs visi atceramies vēsturi, kad uh, visi deva priekšroku izciliem, nevainojumiem cilvēkiem, un pārējie bija otrās klases pilsoņi, kuriem, kuri nepelna tādu pašu cīņas līmeni. Šodien runāju ar jums par Rumānijas dzelzceļa sistēmu, bet šī problēma ir krietni plašāka personas ar invaliditāti, tām nav pamatiesības izglītība, nodarbinātības, socializēšanās iespējas reizēm, un dažiem nav pat iespējas uh, izkļūt no savas mājas. Uh, Nav nekas rēts ziņu kanālos redzēt stāstus par šādiem cilvēkiem, kas mēnešiem ilgi nav elpojuši svaigu gaisu, vai dzirdēt stāstu par gados vecāku tēvu, kam uh, savs bērns jānes uh, 50 uh, soļu pakāpienu augšā un lejā, lai tie nonāktu klasē un varētu iegūt izglītību. Aicina Eiropas Savienību rīkoties, lai visas dalībvalstis izpildītu noteikumus un standartus, ne tikai tos, ko tie izvēlas. Rumānijai ir jāpild savas saistības. Uh, Ir bijuši vairāki projekti, ko Rumānijas valdība ir solījusi, lai būtu pakalpojumi pieejami arī personām ar invaliditāti, bet neviens no tiem nav pabeigts. Ir kauns, ka 2017. gadā Eiropas Savienība nevar lepoties ar visām, tām dalī, visām tās dalībvalstīm un to sasniegto. Pat tik vienkārši lieta kā jau uzņemto saistību izpildu. Eiropas Savienība ārpasaulē izskatās kā ļoti burvīga biedru savienība, kur visiem ir vienlīdzīgas iespējas un uh, tiesības, bet tā nav. Rumānija ir jāsauc pie atbildības. Rumānija neliedz pa, pieejušiem pakalpojumiem ne tikai saviem pilsoņiem, bet arī citiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas vēlas ceļot un atklāt Rumānijas vēsturi un skaistumu. Rumānijas uh, CRPD saistību neievērošana ir skandāls un uh, tas uh, grauj Eiropas Savienības it kā pieņemto vienotību. Jebkuram ir jāspēj atļauties uh, un izmantot transportu Rumānijā, un Rumānijai ir jāpiespiež tā nodrošināšana visiem pilsoņiem, Eiropas Savienības pilsoņiem tās robežās. Personas ar invaliditāti jau saskars ar izaicinājumiem dzīvē, tādēļ nodrošināsim, ka vismaz viņiem ir valdības atbalsts, un būsim pārliecināti, ka valdība arī viņu tiesības aizsargās. Šodien šeit es aicinātu jūs atcerēties, ka cilvēki ar invaliditāti ir minoritāte, tomēr visi, visi šajā telpā kļūt uh, var um, tātad kāda negadījuma rezultātā arī kļūt par daļu no šīs minoritātes. Nobeigumā gribētu pateikties visiem, kas ir iesaistīti darbā, mēģinot aizsargāt personas ar invaliditāti un to tiesības, un liels paldies šai komitejai par to, ka šodien diskutējam par šo jautājumu. Speak, liels paldies, un jūs, nu jau es esat reāli aktīviste, vai jūs esat to mēģinājusi, lai Vai varbūt jūs varētu paaicināt visus Rumānijas deputātus, uzaicināt, lai viņi ceļo ar jums kopā vilcienā un lai paskatās, ar ko jūs saskaraties? Es tā izdarīju ar vienreiz Zviedrijā, bet Zviedrija ir paradīze ceļotājiem. Es aicinu jūs arī tā izdarīt. Es patiesībā mēģināju uzrunāt vairākus. Uh, deputāts no dažādām politiskām grupā, eh, grupām, bet eh, es biju pilnīgi ignorēta priekšsēdētāji. Nu, tas ir eh, pavisam skumnoši. Bet jums ir atbalsts no Zviedrijas, no Spānijas, kas var ceļot kopā ar jums, lai pierādītu, ka tas tiešām ļoti. Ak, tā no Grieķijas arī ļoti labi, mēs visi kopā. Un arī citi mums pievienosies, esmu droši, jo tas ir pilnīgi šokējoši. Un nekas cits par to nav sakāms. Tagad vēlētos dot vārdu komisijai. Ceru, ka varam apvienot spēkus šai lietā. Protams, jo arī komisija atbalsta pilsoņu ar ierobežotām pārvietošanās spējām centienus. Mēs pilnīgi saprotam lūgumrakstu iesniedzējs eh, vilšanos, saskaroties ar grūtībām, eh, izmantojot sabiedrisko transportu. Rumānijas sistēmas nepieejamība teikt, ir nepārprotama norādīta. Komisija ir apņēmusies aizsargāt pilsoņu pamatiesības, tas attiecas uz tiesībām uz nediskriminēšanu un uz brīvu pārvietošanos. Protams, saskaņā ar savu apņemšanos un Eiropas eh, invaliditātes stratēģiju Komisija izteno vairākus soļus, lai nodrošinātu situācijas uzlabošanos cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Vispirms vēlos pastāstīt par to, ko esam darī, darījuši pasažieru tiesību jomā cilvēkiem ar invaliditāti un ierobežotām pārvietošanās spējām. Un tas arī saistīts ar tehniskajām spējām specifikācijām starp savstarpējai sadarbspējai, um, cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un arī mans kolēģis kaut ko pieminējis par Eiropas pieejamības faktu. Tagad spēkā ir 2007. gada regula 3171 pasažieru, kas izmanto vilcienu pakalpojums tiesībām. Tas arī attiecas uz dažiem noteikumiem par eh, cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, bet tur uzsvars ir uz atbalstniekšanu vairāk nekā uz uh, dzelzceļa sistēmas pieejama. Diemžēl pašreizējā regula ļauj dalību valstīm piešķirt vairākus izņēmumus, veselu virkni izņēmumu, eh, vietējas nozīmes dzelzceļa pārvadājumiem, un Rumānija, jāsaka, lielā mērā ir izmantojis šīs izņēmuma iespējas. Uh, un tas attiec uz visiem neobligātiem pantiem regulā, un šie panti attiecas uz atbalstu, kas jāsniedz cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām, kāpjot vilcienos stacijās. Tas nozīmē to, ka vairums no šiem pantiem, ja neskaita pašu nediskriminēšanas pantu un to pantu, kas saistīts ar informācijas sniegšanu par uh, dzelzceļa sistēmas pieejamību, tad visi šie pānti nav spēkā Rumānijā vietējiem pārbraucieniem ar vilcienu. Rumānijas dzelzceļa uzņēmumiem, protams, ir jāizpilda tehniskās specifikācijas sadarbspējai, mm, cilvēku ierobežotām pārvietošanās spējām vai interesēs. Tas nozīmē to, ka ritošiem sastāvam un dzelzceļa uh, uh, infrastruktūrai, tātad arī stācijām, ir jābūt pieejamam pakāpeniskā procesa ietveros. Tas nozīmē to, ka katreiz, kad tiek būvēta jauna stācija vai kad tiek uh, izmantoti jauni vilcieni, tad ir jāizpild pieejamības prasības, taču uh, tas attiecas uh, tikai uz jaunāko, kas notiek, bet uh, attiecībā uz jau esošajām izbūvētām stacijām un jau izmantotiem vilcieniem tur nav prasība. Un nav arī. laika ierobežam, līdz kuram ir jāpadara ritošais sastāvs un uh, infrastruktūra pieejama pat labāk, piemēram, sēji tiek pārskatīti. Es eh, varu jums apliecināt to, ka Rumunā piedalās šajā konsultatīvā padomē, tad jūs varat zināt, kas notiek. Runājot par regulu 1371 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, septembra vidū komisija pieņēma priekšlikumu par šīs regulas pārskatīšanu, un šajā regulā priekšlikumā ir iekļaut vairāki uzlabojumi, lai sniegt lielākas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti vai ar ierobežotām pārvietošanās iespējām, izmantot dzelzceļa pakalpojumus. Lielākās izmaiņas īpaši attiecībā uz to, ko iepriekš teicu, ir tas, ka ir samazināts izņēmumu skaits, īpaši šis piektais pāns, kurā iekļautas visas tiesības eh, cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām invaliditāti kļūst obligāts. Izņēmumi vispār tiek samazināti, to skaits samazināti, bet īpaši piektais pants par tiesībām cilvēkam ir ierobežotām pārvietošanām spējā kļūst par obligātu prasību visiem dzelzceļa pakalpojumiem. Tas nav viss, kas no valsts sakāms. Bez jautājuma par izņēmumiem vēl komisija piedāvā uzlabot prasības par informācijas sniegšanu, proti, ka visai informācijai ir jātiek sniegtai pieejamos formātos visa veida um, invaliditātei ne tikai uh, cilvēkiem ar samazinātu dzirdamību vai redzes problēmām. Ir jābūt arī um, biļešu pirkšanas iespējai tādai, kas pieejama arī cilvēkiem ir ierobežotām pārvietošanās iespējām. Tāpat mēs pieprasām, lai atbalsts būtu sniedzams visās, visos laikos, kad eh, pieiet un atiet vilcienu, un iepriekšējās notifikācijas periods, ko jūs pieminējat, Pašreiz regulā ir paredzēts, ka personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir jāinformē par savu nodomu ceļot 48 stundu laikā pirms ceļojuma. Ja šī prasība būs obligāta, tad tā būs jārīkojas arī Rumānijā. Jā, jūs eh, dzelzceļu uzņēmums vai stacija pieprasa, lai jūs informētu par savu nodomu ceļot divas nedēļas pirms jūsu paredzētā ceļojuma, tad uh, tad, protams, ka jūs varat iesniegt eh, sūdzību par to. Ir paredzēta arī kompensācija par eh, mobilitātes eh, aprīkojumu, tad, ja tas tiek nozaudēts, tad tas ir pilnīgi jākompensē, un ja tiek sniegts pagaidu mm, aizstājējums, tad šiem, piemēram, ratiņkrāstiem jābūt atbilstošiem tādiem, kādi jums bija un tik nozaudēti. Stācijām un uh, dzelzceļu uzņēmumiem ir jābūt uh, ar kvalificētu personālu, tad, ka personāls jāapmāca, uh, kas tātad spētu sniegt atbalstu ne tikai ratiņu krēslā, sēdošajiem pasažieriem, bet arī citiem cilvēkiem ar ierobežotām spējām. Un tagad mēs esam arī uh, uzlikuši par pienākumu izskatīt sūdzības ne tikai uh, dzelzceļa uzņēmumam, bet arī stacijām, dzelzceļa stacijām. Piemēram. Šis priekšlikums, kā jūs teicu, ir ticis pieņemts pirms divām nedēļām. Mums jau ir notikušas trīs sanāksmes padomē, mums vēl gaidāmas divas Šomēnes Igaunijas prezidentūra šām smagi strādā. Un es, protams, vēlos lūgt, lai Eiropas parlaments mūs atbalsta šajos centienos, lai šie būtiskie noteikumi tiks saglabāti regulā. Thank you, Ruth. Um, yes, it's okay. Paldies. Vēlos piebilst, mana kolēģe sniedza ļoti detalizētu, visaptvarošu uh, situācijas izklāstu attiecībā uz ES tiesību aktiem. Es vēlos uzsvērt to, ka Rumānija ir ratificējusi konvenciju 2017. gadā. Viņi parakstīja arī neobligātu protokolu, taču tas vēl nav ticis ratificēts šajā valstī. Tas nozīmē to, ka individuālā saziņa nav nosūtām komiteja, taču es vēlos mudināt lūgumrakstu iesniedzēju iesaistīties ar pilsonisko sabiedrību informācijas sniegšanā komitejai par šīm problēmām ziņošanas ciklā Rumānijai būs jāsniedz, pašai arī savziņojums, un tad pilsoniskā sabiedrība var nosūtīt alternatīvu ziņojumu, izklāstot, ar kādām problēmām jūs saskaraties, un komiteja to uztver ļoti nopietni, gatavojot savus secinājumu novērojums. Tad šāda veida informācija ļoti svarīgi izplatīt, jo konvencijā ir viss viennozīmīgi skaidrs, tur nav tikai runa par pienākumiem nodrošināt pieejami, bet 9. pantā tas attiec uz jebkuru pakalpojumu, kas sabiedrībai tiek sniegs, vai to sniedz valsts organizācija vai privāts uzņēmums. Un tas papildina kompetences, eh, jomas, kuras ir regulējusi Eiropas Sanība. Tātad eh, Rumānija ir papildu pienākuma konvencijas kontekstā un Konvencijā arī nepārprotam ir izklāstītas tiesības cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām 20. pantā par personīgo mobilitāti. Vēlos jums apliecināt, ka tā pieredze, ko man kolēģi jums pasāstīja par to, ka ir izņēmumi tiesību aktos paredzēta un garantijas un ierobežot darbība jū, darbības joma, to mēs tagad ņēmām vērās, gatavojot Eiropas pieejamības aktu. Uh, un tas ataino to, ka ir svarīgi to uzlikt uz sarunu galdu, kad mēs apspriežam šos tiesību aktus, mums ir jābūt eh, ambiciozam aptvērumam, definīcijam, ir jābūt ierobežotiem izņēmumiem, lai tie ir izņēmumi, nevis norma. Un mums ir jābūt arī spēcīgai īstenošanai, un to mēs paturam prātā, kad gatavojam pieejamības aktu, arī pamatoties uz šo pieredzi un papildinām transportu jomu paredzot noteikums eh, pašapkalpošanās eh, termināla ziņā un informācijas saņemšanas ziņā. Tātad tā, tā es papildināju mans kolēģis sacīto. Paldies. It's unusual and, uh, and refreshing to see that the... Pa savādi un patīkami redzēt, ka arī komisija ir aktīvistiski noskaņot šodien lieliski. Esmu gatava dot vārdu Rosē un tad Marijas kungam. Jā, paldies. Jā, mm, brīnišķīgi mm, klausīties komisijas sacītē. Es ļoti uzmanīgi nolasīju, izlasīju jūsu lūgumu rakstu un arī klausies jūs sacītē. Rumāna ir parakstījusi ANO konvenciju, līdz ar to, jā, tā gan nav ratificējusi. Šķiet, ka Rumāna ir pēdējā no 28 dalībvalstīm, kas vēl nav ratificējusi šo konvenciju. Tā ir, jā, ja? skaidrs. Tas fakts, ka Rumānija ir to parakstījusi, bet to neizpilda. Un tas ir redzams, kad mēs redzam eh, par eh, attiecībā uz piekļuvi transportam un vien, vienlīdzīgi tiesību nodrošināšanu. Tad cilvēks ar ierobežotām pārvietošanām spējām ir spiests uh, eh, daudzas dienas pirms savas ceļošanas paziņot par savu nodomu ceļojumu. Tas ir tiešām smags uh, izaicinājums. Iespējams, ka, trans, uh, ka tikšana līdz uh, pašai stacijai arī var aizņemt daudz laika. Un tātad cilvēks ar ierobežotām pārvietošanās spējām varētu arī būt, ka desmit stundas ilgi viņam jāceļo pa Rumāniju. Un, ja tas notiek grūtos apstākļos, tad tā ir diskriminēšana, tas uh, pārkāpt visu tā no konvencijas pants, un tas ir arī pret mūsu pamatvērtībām. Ja mēs tam vēl pieliekam klāt to faktu, ka tas tiek darīts ar nodomu, jo Rumānijas iestādes ir pieņēmušas lēmumu, ka ja kaut kas nav obligāts, tad tas netiks īstenots gadu gaitā, tad Mm, tas vispār ir problemātiski, ka tikai obligātās lietas tiek īstenots, obligātās prasības. Valdībai būtu jāizteno tikai tas, kas ir obligātā prasība cilvēktiesību jomā. Tā valdībai būtu jāizteno pilnīgi viss, jo gal galā cilvēktiesības vienmēr ir obligātas. Un šis gadījums ir nepārprotam, ties, nepārprotams tiesību pārkāpums. Ekonomiskā puse šeit nav arguments, jo cilvēku tiesības ir prioritārs. Protams, mēs šo lūgumrakstu saglabājam atvērtu un priekšstādātājiem Grieķijas kolēģiem. Es zinu, ka jūs arī esat aktīvis cilvēku tiesību jomā, vienmēr ļoti citīgi strādājat, esat klāt mūsu sanāksmēs. Varbūt jūs varētu organizēt Rumānijas apmeklējumu, tad mēs varētu pieprasīt informāciju un izdarīt spiedienu. Mēs, kā lūgumrakstu komiteja, neesam saistoši. Taču, kad mēs nosūtām vēstuli vai dodamies apmeklējam kādu dalību valsti, tad tas, ko tomēr skan cilvēku, skar cilvēku sirdsapziņu, un mēs piespiežam cilvēkus padomāt par šīm problēmām. Tā tad ir savs veids, kā mēs varam mudināt cilvēkus padomāt par šo problemātiku. Te mēs nerunājam tikai par transportu par dzelzceļa ceļiem, bet mēs runājam arī par uh, mājokļu pieejamību, arī šajā jomā ir problēmas. Es esmu pārliecināta par to, ka iekļaujoša izglītība arī nav tik viegli pieejama. Varbūt uh, tur problēma ir pat vairāk nekā varētu domāt. Mēs esam palikuši iepakaļ, ja salīdzina situāciju ar to, ko esam uh, izvirsījuši kā mērķi pieeju tirgumu, un ka arī cilvēkiem ar invaliditāti ir pieejams starp tirgums. Kad es runāju par darbu, es nerunāju par darbu specifiski cilvēkiem ar invaliditāti, bet es runāju par cienījamu darbu, kas uh, ir iegums gan darba ņēmējiem ar invaliditāti, gan arī darba devējiem. Tāpēc mums ir jārīkojas. Es ierosinātu, ja komisija piekrīt un ja arī Romīna piekrīt, ka lūgumrakstu komiteja apmeklēs Rumāniju, un tad mēs uzklausīsim visus uh, atbilstošās iestādes, lai mēs risinātu invaliditātes pro problēmu ne tikai transporta jomā, bet uh, visur, kur tas uh, Rumānijā ir. Paldies. Mārijas. Mārijas kungs, lūdzu. Vispirms priekšstādātais kundze es vēlos apsveikt lūgumrakstu iesniedzēju. Apsveicu viņu ar viņas veikto analīzi un arī ar viņas iniciatīvu mūsu komitejā izskatīt savu problēmu. Tagad redzams, ka situācija Rumānijā ar cilvēkiem ar invaliditāti ir ārkārtīgi grūta. Šķiet, ka Varas iestādes neizrāda īpaši interesi problēmas situācija. Drīzāk tās izmanto visādas uh, juridiskos trūkumus, lai nerisinātu šīs problēmas, uh, nodrošinot lielāku pieejamību. Tas fakts, ko mums teica lūgumraksts tiesniedzēji, ka viņai 15 dienas iepriekš ir jābrīdina, ka viņa uh, ir paredzējis doties ceļā, un tad iespējams, ka viņi arī nedos atļauju, ka viņi nevar piekļūt dzelzceļa stacijai, ka viņi nevar iekāpt vilcienā. Tās lietas burtiski ir pilnīgi nepieņemams. Tad jautājums ir, kā mēs varam praktiski palīdzēt, vai būtu kaut kāds taustāms rezultāts. Pirmkārt, es piekrītu kolēģei Astaras kundze, ka mēs varētu apmeklēt Rumāniju. Un vakar apspriežot eh, iespējas apmeklēt eh, kādu valsti inspekcijas vajadzībām, eh, mēs tikai izstrādājam vienu priekšlikumu, varbūt tad otrs varētu būt Rumānija. Bet šai, šai situācijai liela nozīme, jo tas attiec uz tūkstošiem iedzīvotāju. Un galvenais, kas man šeit uztrauc, ir Rumānijas varas iestāžu pilnīgā vienaldzība, kas izpauž tā, ka nekas netiek darīts. Un tad vēl ir priekšlikums izdarīt eh, pēc iespējas lielāku spiedienu, jo pamatoties uz to, ko teica komisija, kas tiešām aktīvi rīkojas cilvēku ar invaliditāti interesēm. Taču kā mums teica, ir, ir izņēmumu un tā ir gaidāms eh, jaunais, eh, ir gaidām jaunā regula, bet kamēr par to tiks nobalsots, paies pāris gadi un tad mūsu draugi no Rumānijas nevarēs pārvietoties. Tad eh, pirmkārt ir tas, šīs tēmas jāizgaismo arī transporta komiteja un tad arī budžeta komiteja. Tad aicināsim kolēģis neapstiprināt finansējumu Rumānijai. Nu, Rumānija saņem gana daudz finansējumu transportam, transporta jomai. Jo pirms tam vispirms Rumānijai būs jāapliecina, ka tā ir sākusi mm, prasību izpildes procesu. Mēs, kā Eiropas parlaments, apstiprinām finansēm piešķiršanu. Ja mēs uz laiku atliksim zināms fin finansējuma apjomu, kas varbūt ir vairāki miljārdi eiro, tad jūs varbūt droši, ka Rumānijas eh, valdība ātri vien nonāks mūsu priekšā, lai mums pastāstītu, cik ātri tā ir izpildījis visu prasības attiecībā uz atceres stacijām, uz to pieejamību. Tātad skaidrs, ka ir svarīgi arī eh, padarīt šo tematu aktuālāku, bet tomēr es domāju, ka paies gadi līdz Rumānijas iestādes izpildīs prasības, kas izriet no starptautiskajās konvencijas. Tāpēc piedāvāju citāti, ja mēs šo tematu izvirzīsim transportu un arī budžeta komiteju, bet arī budžeta kontrolas komiteju, un vismaz es tur esmu loceklis. Tātad mēs varētu šādi sākt izdarīt spiedienu, tad mēs pārtrauksim dot uh, līdzekļus Rumānijai, tad jūs redzēsiet, ka Rumānijas valdība ātri vien izpildīs tā izvirzītās prasības, un es domāju, ka šādi ir jāķeras tam klāt, jākaļ dzels, kamēr tā karsta, citādi paies daudz gadu līdz Rumānija izpildīt pret tā izvirzītās prasības. Un mūsu draugi Ru Rumānijā un citi cilvēkam ir problēmas ar pārvietošanos nevarēs uh, aktīvi darboties dzīvē. Viņi nevarēs stu studēt, nevarēs pārvietoties, un viņiem būs jāpielūgājas šiem smagiem apstākļiem. Un es domāju, lai arī Cigūru tas būtu deputātiem kolēģiem no Rumānijas, šī lieta ir tūlīt pat. Uh, jāuzlabo, citādi paies gadiem ilgi, līdz Rumānijas valdība kaut ko darīs. Tātad mums kaut kas jādara mūsu līdzpilsoņu interesēs, kas dzīvo Rumānijā. Paldies! Lielas paldies! Vai lūgumu rakstu iesniedzēju vēlētos izteikties? Noklāt sakot, tiešām esmu pateikami pārsteigti par uh, atbalstu manai lietai, manam jautājumam, ko te piedzīvo šodien. Es piekrītu, ka kaut kas jādara nekavējoties. Nu, acīm redzot, eh, nu, šīs vadlīnijas, eh, kas ir eh, sniegts Rumānijas valdībai, netiek pildītas. Viņi alaži atrod kādu iespēju izvairīties no saviem pienākumiem. Un nepieciešama aktīvāka pasākuma, varbūt kā tie, ko Marijas kungs pat ieteica, es domāju, ka tas ir viens veids, kā to panākt. Ja mēs ļausim Rumānijas valdībai vilcināties, Nu, tad uh, es nezinu, līdz pat manai pensijai mēs nepieciešam to, ka Rumānijas dzelzceļa sistēma tiek uzlabota. Nepieciešams kaut, kas, kaut kas aktīvāks, ka, tā, ka, kas tāds, kas piespiest Rumānijas valdību um, rīkoties uh, eh, neatliekam. Lielas paldies un paldies, ka lūk atceļojāt līdz mums te, lai uh, padalītos uh, ar mums ar savu stāstu. Jūsu lūgumraks tiešām ir ļoti svarīgs un, protams, mēs to saglabāsim atvērtu un nosūtīsim to strānu komiteju, transporta komiteju, lai. lai nu, tiktu sagatavots atzinums, gaidot uh, regulas pārskatu. Un šis ir komisijas uh, e, tātad svaigākais juridiskais priekšlikums. Tā kā, nu, ir ja tiešām e, nu, īstais laiks rīkoties. Nu, tāds labs, labs brīdis. Un es aicinu arī mobilizēt mūsu locekļu šeit, nu, mūsu starpā ir Rosatāra, kas ir um, vietnēce uh, vienam no locekļiem uh, transporta komitejā, un ir vairāk citi mūsu komitejas dalībnieki, kas ir vai nu pilnvērtīgi vai locekļi vai, vai uh, vietnieki transporta komitejā. Un mēs aicināsim arī nu, viņus tad rūpīgi tam visam sakot līdzi, lai nodrošinātu, ka varam arī panākt pozitīvu rezultātu. Nu, gal galā, ko tad īsti nozīmē brīva? brīvas eh, personas pārdošanās eh, tiesības, ja tas sevī neietver arī invalīdu tiesības. Un nu, mēs galvā nerunājam pat par pārvietošanos no vienas valsts eh, uz otru, lai, lai studētu, mācītos vai, vai, vai veidot ģimeni, bet mēs šeit runājam par pārvietošanos jūsu pašu dzimtenes valsts ietvaros, izmantojot publisko transportu. Un, un ko tad vēl nozīmē personu, tiesības pārvietoties, ja, lūk, uh, tik traģiska situācija, ka Eiropas Savienībā pat savā dzimtenē cilvēkam ir eh, problēmas eh, pārvietoties uz sabiedrisko transportu. Nu, tad eh, pilnīgs mūrs, kā tu mēs te varam runāt par kaut kādām tiesībām pārvietoties vispār. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi nepieņemam, ka Rumānijas valsts iestādes izmanto likumdošanā ir paredzētos izņēmumus, lai ar tiem aizpildinātos un neko nedarītu. Tas ir nu dienu nepieņemam, tādēļ nosūtīsim ļoti apņēmības, tad pilnu, stingru vēstuli Rumānijas valsts iestādēm, kur pieprasīsim, lai viņi izskaidro situāciju. Ņemot vērā to, ka regula viņiem piešķir zināms eh, izņēmums, pat šos izņēmumus nedrīkst uh, izmantot mūžīgi, un tāpēc eh, aicināsim viņus paskaidrot, ko tad viņi grasās šajā sakarā darīt. Tā arī rīkosimies. Nu, un sekretārs to arī ņems vērā, ka varbūt nākamreiz, kad domāsim par faktu noskaidrošanas misijām, varbūt, ka mēs varētu mobilizēt citu politisko grupu kolēģus arī tātad doties misijā uz Rumāniju. Runājot par uh, darbu budžeta komitejām, budžeta kontrolas komitejām. Nu, es nedomāju, ka mūsu kompetences, uh, tad komitejas kompetencē būtu šeit kaut ko darīt, bet mēs varam mēģināties ar uh, mūsu pārstāvjiem locekļiem šajās komitejās izteikt lūk līdzīgu aicinājumu. Es jums, Marijas kungs, jūs varētu uzņemties šādu iniciatīvu Un um, visbeidzot, um, vēlas pateikties arī komisijiem. Jo starptautiskās saistības, uh, kuras ir uzņēmusies Rumānija, ratificējot šo konvenciju, joprojām ir spēkā. Un uh, liksim to viņiem pie sirds vēlreiz ar komisijas um, starpniecību. Paldies uh, kolēģiem visiem par šo rīta uh, cēlēm, par, par darbu. Lai jums uh, jauks pusdienu pārtraukums visiem. Un uh, jums, um, lai jums laimīgs uh, mājas ceļš atpakaļ uz Rumāniju, pasveicamiet jūsu draugus un atbalstītājus no mums uh, un turpināsim mūsu kopējo cīņu. Paldies!